Mačēju Popovski, kurš ir eh, Eiropas ārējās darbības dienas ģenerāla sekretāra vietnieks. Viņš runās par cilvēku tiesību pārskatu un par Eiropas demokrātijas fondu. Viņš pastāstīs par jaunāko, kas ir panākt šajā jomā. Es jūs vēlreiz sveicu, un, un šī ir jau otrā reize, kad jūs esat ieradies pie mums, mūsu apakškomitejām. Šodienas, kā jūs pastāstīsiet par šo fondu, deputāti varēs uzdot jautājumus, bet mums ir diezgan ierobežots laiks, tāpēc īstas un padziļinātas diskusijas notiks tad, kad uzstāsies Kat Ketrīna Eštona Strasbūras plenāra plenā nedēļā stra, decembrī, 27. novembrī Mēs satikāmies ar Veroniku Arno. Viņa atbild par demokrātiju un cilvēku tiesībām ārējās darbības dienestā. Un tika runāts par šiem dokumentiem. Vēl mēs saņēmām informāciju, ka Decembrī plenērā mēs uzzināsim vairāk par šo lietu, un Ketrīna Eštona uzstāsies ar uzrunu. Viņa pieņems paziņojumu. Protams, viņi runās par šo paziņojumu ar komisiju un dalību valstīm. Komisija, šķegunošķi. Mums ir paredzēts padziļinātas debatas mūsu apakškomitejā. par šo ziņojumu un ar to saistītiem aspektiem. Šīs debatas notiks 2012. gada sākumā. Pēdējā sēdē mēs savu darbu kārtību apstiprinājām. Šodien mēs gribētu zināt, kāda ir patreizējā situācija, ar ko ir beigušās konsultācijas, kas norisinājās. un kādi izskatās tālākie pasākumi. 27. novembrī tika pieņemti lēmumi mūsu apakškomitejā. Lohpīlers kundze ir ņēmusi vērā referenta Hovita kunga padomu nosūtīt vēstuli Katrīnai Aštonē. Vēstulē ir vesela virkne priekšlikumu, kurus izsaka mūsu apakškomiteja. Es vēlētos citēt šo vēstuli, kurā runa ir par dažādiem cilvēktiesību aspektiem, jo, manuprāt, šī informācija ir ļoti svarīga mūsu sēdē. Protams, šo vēstuli nevar uzskatīt par aizstājai konsultācijām ar Eiropas parlamentu. Nē, šī vēstule ir uzskatām par sagatavošanās dokumentu. Eiropas parlamenta cilvēktiešību apakškomitejas deputāti vēlas saņemt jaunāko informāciju par Eiropas demokrātijas fondu. Sikorska kungs, kas ir padomas priekšsēdētājs Polijas ārlietu ministrs uzstājās Eiropas parlamenta ārlietu komitejā ar runu, un šajā runā viņš teica, ka esot pārliecināts, ka tiks panākts politiskais konsensus jau decembrī. Gribētu jums jautāt, vai jums Arī šķiet, ka mēs varam tikpat optimistiski vērtēt uh, notikumus, vai šāda notikuma prognoze jums šķiet realistiska. Mēs gribētu dzirdēt arī, kā pakāpeniski tiks ieviest šis instruments par demokrātijas fondu izveidu. Lūdzu, Papovska kungs, vārds jums. Zaprošenie. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Liels paldies par to, ka uzaicinājāt mani piedalīties šajā apakškomitejas sēdē. Ar jūsu atļauju runāšu angliski, jo manā priekšā ir dokumenta angļu valodā. Es nešaubos, ka parlamentā ir lieliski tulki, kas par šo tēmu varētu runāt labāk nekā es, taču es izmantošu savā rīcībā sošos angliskos dokumentus. Paldies par uzaicinājumu. Es gribētu jūs īsti iepazīstināt ar to, kas notiek šobrīd cilvēktiesību politikas pārskata tapšanas brīdī. Jūs zināt, ka process ir pietiekami sarežģīts. Kā plānots, ar augstā pārstāvi ieradīsies parlamentā decembra plenāra sēdē un iepazīstinās jūs ar uh, savu viedokli un idejām par cilvēktiesību un demokrātijas stratēģijas tālāko attīstību. Šīs debats ir ļoti būtiskas. Tās ir paredzētas 13. decembrī Strasbūrā. Mēs visi zinām, par ko ir runa. Laiks, ko pavadījām gatavojot priekšlikumu un šo politikas pārskatu, bija nepieciešams, lai ievāktu viedokļus no dažādām iesaistītajām pusēm. Daudzi Eiropas parlamenta deputāti jau no paša sākuma ir iesaistījušies šajās konsultācijās. Nu, piemēram, 2010. gada jūlijā notika nevalstisko organizāciju fórums, kur jūsu apakškomitejas priekšsēdētājs vadīja šī fóruma darbu. Un fóruma ietekme bijusi uh, neapšaubām. Ir bijušas arī neformālas tikšanās ar deputātiem pēdējo nedēļu laikā. Jūs priekšsēdētē tikko no, pieminējāt vienu no tām. Mēs esam saņēmuši vēstules gan no Lohbīlers kundzes, gan no parlamenta viceprezidenta Makmilana Skota, kas ir liels ieguldījums šajā te cilvēktiesību politikas izstrādē. Augstā pārstāve cer, ka viņa varēs uh, oficiāli jūs iepazīstināt ar savām idejām par cilvēktiesību politikas pārskatu 8. decembrī, tātad pirms plenārsesijas Strasbūrā, kur viņa arī piedalīsies plašākās debatēs, kā to jau ir paredzējusi prezidenta konference plenārsēdes darba kārtībā. Šobrīd gribētu uh, apstiprināt to, ka daudzi svarīgie punkti, kurus jūs esat pieminējuši debatēs ar ārējās darbības dienestu, arī ir iekļauti šajā pārskatā. Nu, piemēram, būs ļoti skaidri definēts tas, ka cilvēktiesības ir universālas un neatdalāmas. Mēs arī stingrāk izsakām dalību valstu lomu, definējam dalību valstu lomu. Mēs vēlamies izcelt pilsoniskās sabiedrības īpašo lomu šajos cilvēktiesību jautājumos. Un piedāvāsim arī specifiskus pasākumus cilvēktiesību elementiem un cilvēktiesību tiesību iekļaušanai un integrēšanai dažādās politikās. Mēs zinām, ka jūs uzskatāt šo punktu par ļoti svarīgu. Nu, piemēram, mūsu diplomātus esam paredzējuši attiecīgi apmācīt un informēt Eiropas Savienības delegācijas par dažādiem cilvēktiesību jautājumiem tās idejas, ko pieminē priekšsēdētājs un ko min es, nekādā gadījumā nav, neaizstāja konsultācijas ar Eiropas parlamentu. Mēs gaidām divus ziņojumus no jums - Hovita kunga ziņojumu par cilvēktiesībām pasaulē un gaidām arī cil... ziņojumu par cilvēktiesību pārskatu un cilvēktiesību stratēģiju no Eiropas parlamenta. Mēs esam ievākuši eh, dalību valstu viedokļus, to darījām padomē, apspriedēs, kas notika pavasarī, notika ministru tikšanās mājā, un pēc tam bija divi debašu raundi politiskajā un drošības komitejā. Vēl detalizētāks debats notika Kohom darba grupā. Saņēmām veselu virkni vēstuļu no dažādiem dalību valstu ministriem. Pilsoniskā sabiedrība arī ir devusi ļoti būtisku ieguldījumu šajās debatēs Pirmkārt, 2010. gadā NVO fórums mums sniedza rekomendācijas. Esam saņēmuši arī rekomendācijas no HRDM organizācijas. 14. novembrī notika konsultatīvā sēde ar dažādām nevalstiskām organizācijām un gatavojam jauno fórumu, kas man šķiet ir paredzēts jau nākamnedēļ. Visbeidzot, gribu paziņot, ka arī komisijas dienestos vēl turpinās debatas par konkrētām cilvēku tiesību jomām, kas ir komisijas kompetencē. Ir ļoti būtiski iesaistīt dažādus ģenerāldirektorātus, iekšlietu, tieslietu ģenerāldirektorāts, lai mūsu politika būtu konsekventa konsultāciju process turpināsies, kļūst aizvien intensīvāks pēc parlamenta debatēm decembrī. Un mēs ar prieku gaidām šīs dažādās iespējas diskutēt. Atbildot uz vēstuli, ko Aštons kundzē nosūtīja Lohbīlers kundze un ārlietu komitejas priekšsēdētājs Albertīnī kungs. Aštons kundze tātad sola prezentēt pilnībā savas idejas decembra plenārsēdē. Tik tālu ir pavirzījies šis cilvēktiesību politikas pārskata process. Un tagad pavisam īsos vārdos aprakstīšu Eiropas demokrātijas fonda izveidi. Daudz kas ir noticis pa šo laiku, lietas pavirzījušās uz priekšu. Es domāju, ka Eiropas komisija šobrīd diezgan labi apzinās, ko tā varētu likt priekšā dalību valstīm. Uh, Protams, pastāv iespēja panākt politisku vienošanās ar dalību valstīm par šī te fonda izveidu šogad. Vai tas notiks līdz nākamajam ār, nākamajai ārlietu padomē, es nezinu, jo pagaidām dalību valstīm ir vesela virkni neatbildētu jautājumu. Taču nekas nenotiks arī, ja šī vienošanās netiks panākta līdz ārēju, ārlietu padomas tikšanās reizē. Mēs redzam kaut ko jaunu, tāpēc svarīgi ir nevis sasteigt, bet kārtīgi pārdomāt visus priekšlikumus. Katrā gadījumā nākamgad mēs vēlētos šo fondu izveidot, vismaz līdz 2012. gadu vidum, ja vien būs iespējams. Es zinu, ka arī parlamentā paredzēts debats par šo jautājumu, vispirms ārlietu komitejā, un pēc tam tiks iesniegt sagatavoti priekšlikumu, priekšlikumi padomē. Esam jau sazinājušies ar referentu un ar ēnu referentiem. Mūs ļoti priecē parlamenta um, nostāja. Mēs augstu vērtējam arī kritiskās piezīmes par parlamentāro kontroli un pārbaudi fondu izlietojumā. Ja mēs runājam par šī fonda modeli, tad ceram, ka savā priekšlikumā varēsim to skaidri aprakstīt. Tas varētu būt kā tāds trasta fonds, kurā Eiropas Savienība un dalībvalsts veiktu iemaksas. Protams, ir nepieciešama valde, pēc iespējas tāda nelielāka valde, kurā būtu pārstāvēta Eiropas Savienība un dalībvalstis. Nepieciešama arī strateģiskā un politiskā kontrole pār šo fondu un par, pār tā darbību. Tas nebūs jauns finanšu instruments, tā nebūs arī jauna iestāde. Um, Tas būs fonds kuru atbalstīs Eiropas Savienība, bet tas neiekļausies Eiropas Savienības struktūrā tieši, atradīsies ārpus tās. Fonda mandāts būs galvenokārt vērsts uz pasākumiem, kas vērsti uz demokrātijas veicinošiem, pasā, veicinošu pasākumu atbalstu. Mūsu kaimiņu valstīs, gan austrumu, gan arī dienvidu kaimiņu valstīs. Galvenā ideja bija tāda, ka mums ir nepieciešams aktualizēt kaimiņu attiecību politiku, un šis būs viens no veidiem. Līdz gada beigām fonds netiks formāli nodibināts, taču es domāju, ka pamatlēmums mēs vismaz pieņemsim par to. Paldies! Paldies Papovska kungam! No savas puses gribētu apstiprināt, ka 8. decembrī ārlietu komitejā notiks padziļinātas debates par šo cilvēktiesību politikas pārskatu, kas šobrīd vēl tiek veidots. Un tā būs lieliski iespēja turpināt šīs debats. Ir pieteikšies runāt divi cilvēki. Hovita kungs, lūdzu. I welcome uh, Mr. Popovsky's uh, presence here. Labdien, man prieks, ka Popovska kungs ir kopā ar mums. Uh, Mums iekšēji bija ļoti daudz diskusiju par to, ka mēs skatām šo pārskatu parlamentā un arī mūsu starpā ar augsto pārstāvi un kolēģiem no ārējās darbības dienesta. Un uh, ir pamatoti teikt, ka skaidrības trūkums par to, kā šis process tiks veikts, ir radījis zinā, zināmas grūtības. Bet, nu, situācija ir tāda, kāda ir, motivācijai iegūt procesu, kas nav birokrātisks, bet kurš tiešām veicina dialogu ar cilvēktiesību organizācijām, ar mums un citām pusēm. Manuprāt, tā ir ļoti laba motivācija, bet ir jāapzinās, ka uh, pilnīgi informācijas trūkums nav tas uh, labākais veids, kā veikt šo darbu. Un uh, vēstuli, kas tika nosūtīti, bija visu grupu vārdā un arī apakškomitejas vārdā, kas iesaistījās šīs vēstures vēstules sagatavošanā. Tā pārstāvēja mūsu apakškomitejas viedokli. Un es vēlos paust nožēlu par to, ka diskusijas par pārskatu vairāk koncentrējas uz procesu, nevis uz saturu. Es Es zinu, ka ne Popos kungs, ne Kašons kungs to nevēlas, bet būsim atklāti, tā nu ir bijis, un mums šīs diskusijas ir jāvirz vairāk uz saturu. Jo cilvēku tiesību politikas pārskatīšana Eiropas Savienībā nenotiek nemaz tik bieži, tādēļ šī ir uh, laba iespēja mums rīkoties tādējādi, lai Savienība uh, cienīt cilvēktiesības starptautiskā līmenī, un es uzskatu, ka šāda iespēja nedrīkstētu laist garām. Mums par šiem procesu jautājumiem ir jārunā, bet jārunā arī detalizēti par to, kas uh, būs dokumentā, kas uh, tiks vēlāk izziņot. Vēl par šo vēstuli. Paldies par to, ka jūs minējāt eh, manu ziņojumu, un mans nolūks ir ar šo ziņojumu palīdzēt parlamentam piedalīties šajā procesā. Un mēs varētu pēc tam sagatavot pilnīgu parlamentu ziņojumu. Es ceru, ka tas ir izvērtēts un vēlētu uzdzirdēt jūsu viedokli par to, par konkrētiem punktiem, par īpašiem pārstāvjiem. Es zinu, ka Barnas Aštovim nevēlas, lai būtu to daudz šādu pārstāvju, uh, un es varu to savā ziņā atbalstīt. Ja jums ir īpašais pārstāvis, tad tas mazina ārējā darbības dienesta pilnvars, tā kā es nevēlētos, lai šādu pārstāvu būtu ļoti daudz, bet daži ir nozīmēti, tas ir jāapzinās, un tad jājautā, ko tas nozīmē attiecīgo politiku prioritātēm ārējā darbības dienestā. Es esmu pārliecināts, ka nozīmējot īpašo pārstāvu, kas uh, sniedzas konsultācijas Sašanas kundzei par starptautiskajām tieslietām, tas būtu labs priekšlikums. Amerikāņi ir tāda lieta, un līdz ar to amerikāņi labi pārstāvēt, labi tādos jautājumos, kas tiek skatīts starptautiskajā krimināla tiesa, lai gan nav parakstījuši konvenciju par šo tiesu. Tā kā es vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par šo lietu. Tālāk par projektu izstrādi. Mēs parlamentā vēlētos likt lielāku akcentu uz caurskatāmību un atbildību. Arī par parlamenta lomu es ceru, ka um, Papovska kungs to arī spēs pieņemt. Svarīgi, lai tiktu notiktu nepieciešamās diskusijas un tās būtu aiz slēgtām durvīm, lai mēs varētu ietekmēt tās valstis, kur tiek pārkāptas cilvēku tiesības. Mums visām iesaistītām pusēm ir jārīkojas, lai tiktu panākts, kā atbildīgās puses atbild par savām rīcībām. Varbūt jūs varat kaut ko teikt arī par to. Treškārt par cilvēktiesību dialogiem. Tie ir svarīgi, bet tie tiek arī kritizēti tie tā kā nodala cilvēku tiesības, tie nav efektīvi. Mēs nesam redzējuši izvērtējums, varbūt jūs tos esat redzējuši. Un jādomā par dialogu lomu, kas nav pietiekami iekļaut šajā tekstā. Paboskungs jau runāja par stiprināto formulējumu attiecībos dalībvalstu lomu. Uh, Tas ir labs komentārs un noteikti ar labu domāts, bet tas, ko parlaments vēlas redzēt, ir mehānisms. Kāds būs šis mehānisms, ja mēs sakam, ka mēs kā dalība valstis pilnībā ievaram cilvēku tiesības un līdz ar to varam stiprināt cilvēku tiesību uh, cienību visā pasaulē, tad kādi ir šie mehānismi, ar kuriem tiek īstenots dialogs uz doto brīdi šajā dokumentā par to nekas nav rakstīts. Mana kolēģe Komeša kundze, kas sēž man blakus, un arī citi ir uh, iesaistījušies diskusijās par finanšu instrumentiem, un šīs diskusijas ir bijušas ārkārtīgi smagas, bet ir uh, zināmi solījumi no komisijas un padoms par to, kas notiks Eiropas investīvu demokrātijā un cilvēktiesībām pēc 2014. gada, kurā tiks noteikti zinām atbildība un no parlamenta puses tiks eh, noteikti arī parlamenta uzraudzība. Es ceru, ka paziņojums decembrī un dokuments, kas eh, tiks sagatavots, arī runās par šiem solījumiem, kas jau pastāv, lai būtu pilnīgi stingra politiskā apņemšanās attiecībā uz šo demokrātijas cilvēktiesību instrumentu. Par demokrātijas fondu es detalizēti nerunāšu, bet man ir ļoti liels cerības attiecībā uz šo instrumentu. Pilnībā parlaments par to nepieņem. Ir atšķirīgi viedokļi. Ir runāts par to, ka ir jāpārauga budžets, bet es pastos to, ko dara amerikāņi, ko dara mēs, un man šķiet, ka mēs iepaliekam. Uh, Es nevēlētos redzēt nekādu pārklāšanos ar citiem instrumentiem, bet es uzskatu, ka viena no mācībām no Arābu pavasara ir tāda, ka mēs visi varam un mums visiem ir jādara vairāk, lai veicinātu demokrātijas izplatību pasaulē. Tad man ir liels cerības attiecībā uz šo demokrātijas fondu, un es ceru, ka jūs turpināsiet pie tā strādāt, panāksiet vienošanos, un arī parlamentā mēs noteikti varēsim savā starpā vienoties un šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies! not on the manifest. It's, it is. Uh, what is uh, in preparation? I just would like to. Jā, es vēlētos teikt, ka es tiešām ceru, ka šī jaunā stratēģija, jaunā Eiropas Savienības cilvēktiesību stratēģija būs kaut kas patiešām jauns, kaut kas jauns, kas radīs atšķirību. Nebūs vienkārši, ka mēs turpinām jau iesākto. Tādēļ uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi, lai nodrošinātu, ka rezultāts ir intensīvu konsultāciju rezultāts ar pilsonisko sabiedrību un, protams, arī ar parlamentu. Tā kā mūsu ziņojums, ko sagatavos Ričards, ir saistīts ne tikai ar to, ka mēs ziņojam par to, kas ir izdarīts, bet arī skatāmies uz to, kas notiks nākotnē un cenšamies arī kādā veidā palīdzēt izveidot šo strateģisko cilvēktiesību politiku. Varbūt ir uh, būtiski, lai decembra plenārsesijā Aštons kundzes sniegt mums savu skatījumu, un tad mēs turpināsim šo konsultāciju procesu. Es uzskatu, ka ir ļoti daudz lietas, kas ir jāmaina. Uh, it īpaši svarīgi. Pateikt, ka mēs nerunājam tikai par principiem un vērtībām, mēs runājam par pienākumiem, par juridiskiem pienākumiem, starptautiski uzliktiem pienākumiem, kas ir saistīti Eiropas Savienības dalībvalstīm. valstīm vai nu viņi darbojas ANO ietvaros, vai padomas ietvarā, vai kādā citā ietvarā. Piemēram, reģionālos uh, līmenī, dažādo politiku skatījumā. Tāpat ir būtiski norādīt, ka cilvēktiesības ir uh, jāveicina un jāuzrauga arī citās valstīs, bet, eh, lai mēs iegūtu uzticību, ir eh, jāsāk pašiem ar savām mājām. Un Eiropas Savienībā šīs cilvēktiesības tiek ievērots, reizēm ir arī e, neveiksmīga gadījuma un nav e, pietiekama atbildība, bet tie ir saistoši arī e, Eiropas uzņēmumiem, ka tie veic savu darbību ārvalstīs. Es nezinu, kā šis jautājums, ko minēja Ričards par. Jā, mēs nevēlamies, lai būtu pārāk daudz īpašo pārstāvju cilvēktiesībām un dažādiem saistītiem jautājumiem, bet dažos gadījumos viņi varētu būt liederīgi. Un uh, šo variantu vajadzētu rūpīgi pārdomāt. Varbūt Papovska kungs var mums informēt par to, kāds ir uzskats šobrīd un kas tiek gatavots šī ziņā. Noslēgumā uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai šajā ietvarā mēs nodrošinātu, ka cilvēku tiesības tiktu ņemt vēras arī padomas lēmumu pieņemšanas procesā. Manuprāt, līdz šim tas ir iztrūcis šajā ziņā ir bijis ievērojams deficīts, ir politikas attiecībā uz dažām valstīm, kuras es varu izskaidrot tikai tā, ka cilvēktiesības ir ignorētas. Tātad, kā jūs uh, skatoties uz to, kā reiz darbības dienas uzstājas PSE un citiem Eiropas uh, politikas elementiem, lai tiktu ņemta vērās cilvēktiesības un ko jūs sakat par cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropas Savienības iekšēnē. Paldies. E, poseł Zemke, proszę bardzo. Bardzo chciałem podziękować. E, chciałem podziękować. Zemkas kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies par visu šo informāciju ko jūs un ko Papovska kungs mums sniedz šodienas sēdē. Esmu ļoti pateicīgs arī par to, ka neskatoties uz jūsu daudzajiem pienākumiem un darbiem, jūs tomēr esat atradis laiku, Papovs kungs, lai ieraktu, ierastos mūsu apakškomitejas sēdē. Gribētu tuvāk pieskarties diviem aspektiem, ko jūs minējāt prezentācijā. Pirmkārt, par Eiropas demokratizācijas fondu. Uh, Jūs teicāt, ka vēl pagaidām nesot pilnīgi skaidrs, vai šis fonds tiks izveidots līdz šī gada beigām vai nē. Mūsu apakškomitejas debatēs mēs vairāk kārt esam pieskārušies šai tēmai. Dažiem deputātiem bija jautājumi, šaubas par fondu izveidi. Nu, piemēram, vai šis fonds tik tiešām piedāvās kaut kādu pievienoto vērtību. Es piedaru tiem deputātiem, kas atbalsta šo iniciatīvu, jo es uzskatu, ka cilvēktiesību aizstāvju dzīve un darbības dažādās valstīs parāda, ka parasti Eiropas Savienības reakcija ir pārāk lēna. Nu, piemēram, Baltkrievijā šobrīd darbojas ļoti daudz dažādu fondi, organizācijas, kas darbojas labi, uh, bet viņam ir nepieciešams mūsu atbalsts. Un šis finansiālais atbalsts tiek sniegts ļoti gausi no Eiropas Savienības, bet nauda ir vajadzīga tūdaļ pat, lai šīs organizācijas vispār izdzīvot. Popavska kungs, jūs minējāt, ka atsevišķām dalību valstīm joprojām esat šaubas par šīs iniciatīvas liederīgumu. Man ir šāds jautājums. Kādas ir šīs šaubas? Vai tās ir šaubas pēc būtības, vai tās ir šaubas par fonda izveidas pamatprincipiem, jeb varbūt, ka tiek apšaubīti kādi formāli darbības jautājumi? Jo, manuprāt, tad šīs iebildes ir būtiski atšķirīgas. Otrs komentārs attiecas uz ļoti būtiskajiem pasākumiem, kurus minēja savās runās Gomešs kundze un Hovita kungs. Eiropas ārējās darbības dienas joprojām ir rašanās procesā. Papovska kungs, jūs teicāt, ka šī dienesta darbinieki tikšot labāk informēti par Eiropas rīcību dažādās politikas jomās. Tas ir ļoti labi, bet taču mēs vēlētos iet vēl tālāk. Dažās valstīs vai dažās mūsu pārstāvniecībās, eh, tajā, tādās īpaši svarīgās valstīs tiks izveidotas specializētās vienības, kas nodarbosies tieši ar cilvēktiesību jautājumiem. Bez tam būs nepieciešamas arī kontaktpersonas, uh, kas eh, sadarbosies tieši ar pilsoniskās sabiedrības organizācijām un pārstāvjiem. Man ir šāds jautājums. Vai mēs aprobežosimies ar to, ka tikai apmācīsim un informēsim vispārīgi savus ārējā darbības dienas darbinieks, jeb varbūt mēs vēlamies izglītot diplomātus, kuri tieši specializēsies cilvēktiesību jautājumos. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Senhor Presidente, eu creio que os, os colegas Howitt, Gomes e Paldies. Pēdējie trīs runātāji ir jau lielā mērā pateikuši to, ko es gribēju vaicāt. Gan attiecībā uz optimizēšanu, cilvēktiesību pasākumu veicināšanai politikā. Tātad cilvēku tiesībām jābūt daļai no visām mūsu politikām, mūsu spriedumiem, piemēram, Eiropa parlamentā. Cilvēktiesībām ir jābūt eh, sadaļai mūsu partnerības un tirzniecības nolīgumos un tā tālāk. Jautājums ir tāds, vai mums varbūt vajag to stingrāk darīt, uzstāt vairāk. Ja mēs runājam par finansu instrumentiem, lai atbalstītu demokrātiju un cilvēktiesības, Eiropas parlaments tam vajadzētu piešķirt daudz lielāku teikšanu. Un par fondu runājot, Eiropas demokrātijas fondu. Es pozitīvi raugos uz šo ideju bet ne visi šajā parlamentā atbalsta šo ideju, un Zemka kungs jau teica, ka dažas dalībvalsts principā nepiekrīt šādai idejai. Viņiem ir finansu bāžas, finansiāla tip, m, mm, veida m, mm, raizes par šādu veidu fondu. Mm, deputāti ir uh, būtu ļoti pateicīgi, ja, mēs, ja mums būtu lielāka teikšana uh, šī te fonda izveidā. Eiropas parlamentam vajadzētu vairāk uh, kontrolēt to, kā šis fonds darbosies. Vajadzētu kontrolēt arī to, kā e, nauda, kas ieskaitīta fondā, tiks tērēt, tēr, tērēta. Un šķiet, ka tieši no dalību valstīm pastāv iebildumi pret e, fondu. Un tad jautājums par dubultajiem standartiem, par to, kā Eiropas Savienība eh, strādā ar cilvēktiesībām gan Savienībā, gan ārpus tās. Uh, Dubultie standarti tas mm, ir zinām veida e, fenomens. Mēs savās rezolūcijās ļoti stingri izsakāmājies par cilvēktiesībām. Mēs e, aicinām, lai mm, politiski ieslodzītie tiktu atbrīvoti, bet tas pats nenotiek, ja ir pārkāpumi Eiropas Savienībā. Uh, Mēs, mums vajadzētu mm, parādīt labu piemēru pašiem, ne tikai ar mm, rezolūciju sastādīšanu. Mums vajag labāk sadarboties ar Eiropas pilsoņiem. Uh, Mums ir lūguma rakstu komitejā, protams, kontakta punktu, bet, bet iespējams, ka mums vajag vairāk sadarboties, lai mums nebūtu vairs šādu dubulto standartu, raugoties no Eiropas politikas viedokļa. Un man ir vēl konkrēts jautājums. Jāsaka. Es neesmu apmierināts ar sākotnējo dokumentu, kuru jūs sagatavojat par to, cik lielā mērā ārējās darbības dienas būtu jākonsultējas um, par ārlietām. Es bažījos, ka mm, mm, šis dokuments nebūs uh, iespējams, ka mēs kā parlaments nespēsim izteikties tieši par cilvēku tiesībām. Šim parlamentam noteikti vajadzētu kontrolēt uh, ārējās darbības dienestu uh, tu, tā darbību. Remarks, Anna Gomes about, uh, Paldies. Paldies. Mani jautājumi Papovska kungam faktiski bija komentāri. Eiropas demokrātijas fonds. Es esmu viena no tiem, kas to atbalstīja, iespējams, ka es biju pirmā, kas 2010. gada ziņojumā piedalījās. Šī ideja par fondu ir tāda, ka mums eh, noteikti vajag sadarboties ar cilvēktiesību aizstāvjiem un pa, vajag palīdzēt veidot institūcijas cilvēktiesība aizsardzībai un demokrātijai, un ne tikai mūsu austrumu kaimiņu attiecībās, kā tas ir tagad. Un šis tad geogrāfiskais aptvērums šim e, fondam. Ir e, divas galvenās lietas, kas man satrauc vadlīnijās, kas tiks pieņemtas e, padomē, acīm redzot šonadēļ. Vai arī pavisam drīz. Šis fonds e, tam vajadzētu būt elastīgam un ātram, e, ātri, lai varētu līdzekļus izmantot. Nē, tam nevar būt pārvaldības struktūra tādējādi, ka katra dalība valsts tur tiks pārstāvāta. Tad 27 dalība valstis, tas būtu pārāk smagnēji, un tad mēs politizētu šo te nacionālo darba kārtību. Labāk būtu nodrošināt pilnu politisko spektru, tāpat kā tas notiek šajā parlamentā. Uh, Nu, tad tie pār, būtu šajā pārvaldībā vai padomē fondā pārstāvēt viss politiskais spektrs. Un neko nevarētu izdarīt, ja nebūtu vienprātības. Es, es teiksim, pārstāvs no komisijas, padomas, ārējās darbības dienesta. Uh, Un parlamenta pārstāvis, tas arī ietver visu, visu pilnu spektru, ne, kur mēs izslēgt nacionālos sensitīvos jautājumus. Tas, kā mobilizēt eh, līdzekļus eh, no dalību valstīm, ja mēs ņemtu naudu no esošajiem instrumentiem, tad tas nebūtu cilvēktiesība un demokrātijas instruments, jo tas jau pastāv un tam jau ir savu darbības joma. Nauda būtu jāņem no citiem instrumentiem, kur ir vēl vairāk naudas un kas faktiski neņem pietiekoši vairāk cilvēktiesības, tātad stabilitātes uh, eh, fon, uh, eh, instruments. Es ceru, ka to varēs ņemt vērā. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że... Paldies Gomešas kundzei. Vairāk neviens deputāts nevēlas izteikties, tādēļ es no savas puses piebildīšu pāris lietas. Nu, pirmkārt, šī stratēģija ir saistīta ar cilvēktiesību politikas pārskatu par 2010. gadu. Manuprāt, tas, ka mēs tik vēlu runājam par 2010. gadu pārskatu, uh, nav labi. Tādējādi mēs eh, varam pat aizmirst par dažiem notikumiem, kas ir norisinājušies 2010. gadā, bet kurus noteikti vajadzētu šajos pārskatos pieminēt. Mums ir jāpātrina pārskatu tapšanas gaita. Otrakārt, kā jau ministra kungs Papauska kungs norādīja, darbs pie jaunās cilvēktiesības stratēģijas ir izraisījis pilnīgi pretrunīgas reakcijas. Mūsu apakškomiteja un tāpat arī augstā pārstāve ir saņēmuši ļoti daudz vēstules par šo tēmu. Es ceru, ka mūsu apakškomitejas sēdē decembrī mēs varēsim saņemt tādu pārskatu rezultātu, kas būs kompromiss starp augstās pārstāves, padomas un Eiropas parlamenta viedokļiem. Un visbeidzot, par Eiropas demokrātijas fondu. Es domāju, ka visi esam pārliecināti, ka šāds instruments ir nepieciešams. Šobrīd mūsu rīcībā esošie instrumenti nav pietiekami efektīvi. Nu, piemēram, tādā valstī kā Kuba mums ir ļoti grūti sniegt atbalstu cilvēktiesību organizācijām un cīnītājiem. Mums ir nepieciešami tādi instrumenti, kas būtu elastīgāki. Tādi, kas nav saistīti ar milzīgu birokrātiju. Polijā bieži vien tiek teikts, tas, kurš dod pārāk ātri, dod divkārt. Es domāju, ka reizēm procedūra pati kaitē tām iniciatīvām, kas ir vērstas uz ļoti demokrātiskas sabiedrības izveidošanu. Mēs uzskatām, ka procedūras nozīme ļoti skaidri izpaudās tagad arābu pavasara notikumos. Mums ir nepieciešams instruments, tāda palīdzības forma, kas var tikt izmantot ātri. Parlaments vēlētos, lai šāds instruments rastos pēc, ietiev, pēc iespējas ātrāk. Uh, Došu vārdu ministram. Es centīšos atbildēt uz jautājumiem un komentāriem. Vispirms par to, kas ir uzrakstīts Hovita kungs pieminēja vēstuli. Mēs, protams, ņemam vērā to visu un mēs gatavojam, gatavojot priekšlikumu, gatavojoties arī diskusijām. Jā, mēs eh, vairāk bijām domājuši par procesu jā, es piekrītu, ka mums vairāk jāpiers, jāpārslēdzas uz saturu, jārunā par pašu priekšlikumu un di diskusijas būs labs izējas punkts. Un, protams, process turpināsies. Mēs nerunāsim par procesu, bet mēs to izmantosim, lai runātu par saturu parlamentā, kamēr jūs gat gatavosiet savu rezolūciju un padomē, kuru mums jāņem vērā dalību valstu viedoklis jāskatās, kā tās jau veicina efektīvāku cilvēktiesību politikas e- efektivitāti. Un tagad konkrēti jautājumu par speciāliem pārstāvjiem. E, nav jau tā, ka tur īpaši nolemts veidot. Es ņem vērā jūs komentārus, kā jūs zināt, tas ir diezgan specifisks instruments Padome ir nozīmējusi speciālos pārstāvjus tikai dažās valstīs un reģionos. Mums nav speciālo pārstāvi par kaut kādu jautājumu. Mums ir personīgi e, pārstāvi, ko Javiers e, Solana nozīmē, bet tas bija cits līmenis. Augstā pārstāve negrasās mm, kaut ko tādu piedāvāt. Uh, Bet mēs, protams, eh, būsim gatavi, gatavi runāt. Un par eh, starptautisko taisnīgumu runāt, eh, tas, protams, ir būtisks jautājums. Cilvēktiesību dialogs, tas ir, tā ir viena no mm, vājākajām vietām. Būtu riskanti pārtraukt šos dialogus, pat ja šie dialogi, pat ja rezultāti nav pārāk labi Mēs pašlaik veicam e, dialogu ar Krieviju e, Briselē un, protams, diezgan esam vīlušies par rezultātiem, bet mēs nevaram vienkārši atteikties un pateikt, ka mēs to vairs nedarīsim. Mums vajag kārtīgi apdomāt, kā rīkoties labāk. Nav viegli to pateikt. Ja mēs runājam par iekšējo darbu organizāciju mūsu dienestā, mēs sākām kolēģu uzmanību pievērst eh, pie šiem jautājumiem, bet mēs nebūsim spiesti sadalīt eh, uzmanību starp cilvēku tiesībām un geogrāfiskiem apsvērumiem. Mums ir bijusi viedokļa apmaiņa par pirms trešās UNGA trešās komitejas par cilvēktiesību jautājumiem Ķīnā. Uh, Tās bija svarīgas diskusijas, un nu, mums bija vienota nostāja. Par instrumentiem jūs pieminējat demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu, tas turpināsies, tā būs daļa no paketes par finansu instrumentiem nākamajai daudzgada finanšu schēmai, ko 6. Nu, decembrī komisija pieņems. Parlamentā par to un padomē notiks diskusijas nākamā gada sākumā. Process būs svarīgs, jo parlaments un padomu sāk runāt par instrumentiem, un tāpat laikā a, dienestā un komisijā mēs gatavosim programmējumu nākamajam finanšu ciklam. Un tā ir iespēja labāk ņemt vērā cilvēktiesību jautājumus, piemēram, citus horizontālos jautājumus. Uh, mēs mazliet pārsniedzam šo cilvēktiesību instrumentu. Mēs varam izmantot citus instrumentus, lai finansētu zināmas darbību. Tā tad šis darbs tāps sāksies diezgan drīz. Mēs strādājam pie programmēšanas vadlīnijām, kuras mēs gatavosim kopā ar komisiju, un šī ir unikāla iespēja, apdomāt horizontāls jautājums. Cilvēktiesības ir viens no tiem, cits ir drošības un attīstības jautājumi arī, bet tie ir citi. Es atgriezīšos pie fonda mazliet vēlāk, es tikai gribu sagrupēt mazliet, lai būtu īsāk. Uh, augstā līmeņa pārstāve, protams, grib sniegt savas idejas. Es atgriežos pie Gomešas kundas teikta mm, attiecībā uz cilvēku tiesībām decembra plenērā, un mm, process padomē parlamentā būs ļoti svarīgs. Jums ir taisnība, kad jūs sakāt, ka politika sāks mūsu pašu zemē. Uh, Tāpēc mēs zinām, laika pavadījām, lai mēs e, pārunātu ar Redingu, Malstromu e, komisijā. Viņiem visiem ir e, teikšana. Un te mēs runājam arī par ticamību Eiropas Savienībai. Tas ir lielā mērā ņemts vērā dalību valsts ekspertu loma. Ir liela interese dalību valstīs e, turpināt šīs tēmas. Daži ļoti aizstāv cilvēktiesību jautājumus, un viņi mūs aicina izteikt priekšlikumus. Mums bija diskusijas, bet es nedomāju, ka mums vajag padomi vēl vairāk e, dzīt uz priekšu. Kā es jau teicu, diskusijas par PCE bija ļoti uh, Eh, konstruktīvs, kritisks, bet arī konstruktīvs. Es pieminēju diskusijas par finansu instrumentiem. Tabaris kungs uzdeva jautājumu par finansu instrumentu un Eiroparlamenta lomu. Protams, tas notiks. Lisabons noteikam tiek piemērot, piemēroti un mēs zinām, ka sarunas būs grūtas, bet ļoti svarīgas. Es ceru, ka sarunas notiks ļoti ātri par finansu ietvaru. Mēs runājam līdz nākamā gada otro, mm, vēl otrajā pusē, bet mums vajadzētu par instrumentiem sākt runāt jau tagad par eh, Eiropas fondu. Paldies par jūsu pamudinājumu un atbalstu, jo tas mums ir nepieciešams otrkārt. Es nezinu, vai kāda no dalību valstīm ir tā ļoti pamatīgi pret šo fondu. Varbūt viņiem ir jautājumiem par eh, jautājumu, bet viņi nav pret ideju. Viņi piekrīt um, pamatā, bet ir vajadzīga kaut kāda struktūra, kas ir elastīgāka, un kura uh, var paveikt to, ko mēs nevaram izdarīt ar esošiem ekstremiem. Mums ir daudz piemērus. Nē, esmu finansu pārvaldības eksperts, bet kad mēs gatavojam priekšlikumus, uh, Mēs um, aicinām geogrāfiskos uh, kolēģis par to. Viņi pasaka mums, cik laiks, laika mēs pazaudējam, kādas ir sarkanās grupas, kādas ir mūsu mērķu grupas, teiksim, nereģistrētās nevalstiskās uh, organizācijas. Tās nevar izmantot cilvēktiesību instrumentu, bet mēs gribam tām palīdzēt. Bet, diemžēl, tur ir diezgan liels uh, tirgus. Jautājums par Tagad eh, atgriežos pie priekšlikuma Ketija Eštona un polijas ministrs Sikorskis nosūtīja vēstuli eh, novembra vidū, eh, stāstot par mūsu idejām, sākotnējām idejām, un tas ir jāturpina izstrādāt. Vienošanās līdz gada beigām ir iespējama. Mums vajadzīga vispārīga vienošanās padomē. Uh, bet tas vispār ir process, kas nav beidzies, un projekts noteikti mm, tiks izpildīts kaut kad nākamgad. Geogrāfiskais aptvērums, es gribu skaidri pateikt, tas nav instruments austrumu kaimiņu attiecībām. Tas izsākās ar kaimiņu attiecību politiku, un tas tiktu attiecināts gan uz austriem, gan uz dienvidiem, un tagad ir jautājums par finansējumu, Mēs esam konsultējušies ar komisiju, un ir skaidrs, ka mēs neko neatņemsim no e, cilvēktiesību instrumenta. Ir zināma rezerve Eiropas kaimiņa attiecību politikas instrumenta, ko mēs varam izmantot, lai varētu kaut ko specifiski e, finansēt. Un, ja tas darbosies, ja šis fonds pierādīs savu vērtību, tad to varēs paplašināt. Tad mēs varam sākt meklēt citus līdzekļus, citos instrumentos, bet tagad vispirms izmēģināsim divus, trīs gadus. Un tad redzēsim, mēs saprotam, ka kaimiņu attiecībām vajag līdzekļus, teiksim, dienvidos, pie, nu, un tad varbūt, varbūt arī Baltkrievijai pēc tam. Mēs neaizslēdzam neko. Protams, eh, Eiropa parlamenta loma ir ļoti būtiska, bet uh, svarīgs eh, jautājums Ketija Eštonai, viņa ministriem to jau teica. Mēs negribam radīt lielu birokrātiju. Mēs gribam, lai būtu tāda kā pārvaldības struktūra, kas uh, pārstāvē dalību valstis, komisiju, augsto pārstāvi un Eiropa parlamentu. Uh, Un mēs būtu ļoti atvērti, tā, šā, teiksim, spriest par detaļām. Ja šī struktūra ir uh, lielāka, tad tas nekas, jo tā nebūs izpildi struktūra. Mums varbūt būs maza komisija, kas vada programmas, bet kāds ir politiski atbildīgs par kontroli. Un tad arī budžeta uh, kontroli var spriest. E, lai, ja dalība valstis eh, kaut ko ziedos, tad jāpie tām jāievēro nacionālajie noteikumi, bet mums ir jārīkojas caurskatāmā veidā, tā lai mēs būtu atbildīgi nodokļu maksātāju priekšā. Eh, par modalitātēm es jau teicu, ātrums un eh, elastība ir būtiski, un mēs gribam um, pilnīgu skaidrību par papildu vērtību, jo citādi nebūtu jēgas veidot e, šādu jaunu fondu, un jebkāda pārklāšanās būtu jāizslēdz. Un visbeidzot, es gribu reaģēt par, mm, uz priekšsēdētāju sacīto par grafiku, par gada ziņojumu. Mums ir jācenšas kaut kā strādāt labāk. Uh, Ne tikai tāpēc, ka darb, ārējās darbības dienests bija jāizveido, ne tikai tāpēc mēs esam aizkavējušies, bet ārāba pavasars arī sākās ap to pašu laiku. Bet mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai mēs e, pārāk nekavētos. Paldies. E, Paldies, Papovska kungam. Paldies gan par jūsu sākotnējo stāstījumu, gan arī par šīm atbildēm uz deputātu jautājumiem. Es domāju, ka mēs tiksimies atkal nākamnedēļ. Tā kā, ja mums būs vēl kādas šaubas, tad varēsim uzdot jums papildu jautājumus un padziļināt savas zināšanas. Sirsnīgs paldies gan jums pašam, gan arī visiem jūsu dienesta darbiniekiem. Esam nedaudz iekavējuši mūsu sēdes darbu par apmēram 35 minūtēm salīdzinot ar sākotnējo darbu grafiku. Tādēļ lieki nekavēsimies. Pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Ēģipte jaunākā informācija par notikumu attīstību cilvēktiesību jomā pēc nesenajām Eiropas parlamenta rezolūcijām un notikušajām vēlēšanām. Cilvēktiesība apakškomiteja regulāri vairāk kārt ir organizējis debatas par šīm tēmām esam runājuši par notikumiem Ēģiptē Arābu pavasara kontekstā. Pēdējie notikumi arī prasa, lai mēs reaģētu gatavojām šīs dienas debatas sadarbībā ar delegāciju attiecībām ar Mašreks valstīm, un tādēļ es aicināšu šīs delegācijas priekšsēdētājas vietnieci Marisu Matiasu šeit prezidijā, lai viņa man pievienoto šīs sēdes daļas vadīšanā. Gribētu uzpasvītrot, ka Eiropas parlaments pēdējo nedēļu laikā ir izteicis savas bažas par pēdējiem notikumiem Ēģiptē, proti par augstās militārās padomas lēmumiem. Šī padome, SKAF, tātad akronīma, ir pārņēmusi varu pēc prezidenta Mubaraka atstādināšanas. Šķiet, ka militārie spēki ir pārspīlējuši savas reakcijas attiecībā uz miermīlīgām demonstrācijām. It īpaši barga bija koptu demonstrācijas apspiešana. Kopš 17. novembra notiek sadursmes starp manifestantiem un varas, iestādes, eh, un varas iestādēm. Eh, demonstranti pieprasa, lai valstī tiktu ieviesta pilsoniska pārvalda, nevis militāra. Bijušais eh, starptautiskās atomenerģijas aģentūras vadītājs Elbaradei kungs ir izteicies, ka viņš arī uzskata, ka ir nepieciešams veidot pilsonisku pārvaldību. Ir notikušas tiešām vardarbības sadurksmes, kuru gaitā ir gājuši bojā cilvēki un daudzi ir arī ievainoti. Mona Ehatavai, Eģiptes žurnāliste, tika aizturēta un piekauta pēc tam, kad viņa bija piedalījusies cilvēktiesībām veltītā konferencē. Šo konferenci organizēja Eiropas parlaments, un tajā piedalījās arī parlamenta prezidents Jerzy Buzeks. Pēc nesenajām manifestācijām atsevišķas politiskās partijas Ēģiptē ir nolēmušas nepiedalīties vēlēšanās. Pirmais vēlēšana rauns notika vakar, kā jau tas bija paredzēts. Manuprāt, šajā kontekstā uh, Mēs ar ārkārtīgi lielu interesi uzklausīsim to, ko šeit mums teiks uzaicinātie viesi. Pirmkārt, es aicināšu izteikties Emilu eh, Ramzejas kundzi, kas pārstāv Eiromed cilvēktiesību tīklus. Paldies, priekšsēdētāja kungs! un priekšsādātājs kundze. Vispirms es gribētu īsi raksturot cilvēktiesību situāciju Ēģiptē šobrīd, un pēc tam runāšu par Eiropas Savienības nostāju un rekomendācijām. Jāsaka, ka šobrīd situācija Ēģiptē ir kritiska, un mums ir ārkārtīgi lieli izaicinājumi priekšā. 25. janvārī sākās manifestācijas Eh, šī eh, revolūcija sākās ar lielu spēku, un cilvēki prasīja lielāku sociālo taisnīgumu, cilvēku cieņu, demokrātiju, un tagad šie paši cilvēki ir atkal atgriezušies ielās jo viņi redz, ka viņas cerības netiek piepildīts. Patreizējie notikumi Eģiptes ielās nav negaidīti. Jau desmit mēneši nevalstiskās organizācijas gan no Eģiptes, gan no citām valstīm ir vērojušas, ka ir milzīgi cilvēktiesību pārkāpumi, ko veic augstākā bruņoto spēku padomu. Šie cilvēktiesību pārkāpumi bija vēl nopietnāk un sistemātiskāk nekā varējām vērot Mubarak režīmu laikā. Nu, piemēram, mēs redzam, ka ārkārtas stāvoklis tiek izmantots ļoti plašā mērā. Vairāk nekā 12 tūkstoši cilvēku ir vesti tiesas priekšā, tiek patvaļīgi apcietināti cilvēki, tiek izmantots militārs spēks pret mierīgiem demonstrantiem, tiek izdarīts spiediens uz pilsonisko sabiedrību, it īpaši pret nevalstiskām organizācijām, kas aizstāv cilvēktiesības un pret konkrētiem cilvēktiesību aizstāvjiem. Notiek viņu nomelnošanas kampaņa presē, valsts valsts piedarošajos plašsaziņas līdzekļos. Tāpat arī tiek pilnīgi diskreditētas nevalstiskās organizācijas, tiek izvērsts tiesas process pret organizācijām, kas saņem finansējumu no ārvalstīm. Tāpat mēs redzam, ka sieviešu loma politiskajos procesos tiek marginalizēta, sieviešu tiesību karotājiem, izkarotiem liels problēmas. Vesela virkne memoāru autoru ir atrodas apcietinājumā, piemēram, Mikēls Nabils un Abdalēl Fatā, kā parlaments savās rezolūcijās jau norādīja. Jūs eh, savā ievadrunā jau minējāt eh, manifestāciju apspriešanu, ieskaitot arī 9. oktobra koptu manifestācijas vardarbīgo apspriešanu. Nevalstiskās organizācijas Eģipte un ārvalstu organizācijas ir mēģinājuši dokumentēt šos notikumus. Gribētu izcelt šeit dokumentu, ko 25. novembrī parakstījušas 12 nevalstiskās organizācijas Eģiptē. Tās uh, denuncē visus notikumus, kas notikuši Eģiptē kopš 25. janvāra. Augstākā bruņoto spēku padome ir atteikusies ievarot caurskatām pieeju reformu procesam Eģiptē un iesaistīt sabiedrību šajās reformās. Jaunieši, nevalstiskās organizācijas, sieviešu organizācijas netiek iesaistīts reformu procesā. Pēdējo desmit dienu laikā demonstranti ir pārņēmuši ielas, viņi vēlas vairāk demokrātijas valstīs, un viņi ir no dažād, viņi dažādas etniskās izcelsmes. Un demonstrācijas notiek ne tikai Tahrīra laukumā, kas jau kļūst par tādu simbolisku, bet arī daudz kur citur, dažādās Eģiptes pilsētās. Lielās demonstrācijas sākās 19. novembrī. Uh, un galvenais sauklis ir ievērot neievērot konstitucionālos noteikumus, ka armijai ir suprakonstitucionāls pilnvars Ēģiptē. Šī konstitūcijas norma liek daudziem eģiptiešiem iziet ielās un pieprasīt, lai armija pēc iespējas drīzāk nodot varu civilai, civilām varas iestādēm un lai nodrošinātu pārēju uz pilsonisku demokrātiju varas iestādes ar vardarbību un represijām izturs pret šīm mierīgajām manifestācijām. Tās eh, draud ar haosu gadījumā, ja būs spiests atkāpties. Ir ļoti daudz smagu cilvēktiesību pārkāpumu, kas eh, saistīti ar šīm manifestācijām. Lai apspiestu demonstrantus un manifestantus, um, armija lieto gan īstas lodes, gan kaučuklodes, gan arī asaru gāzi. Uh, Daudzi žurnālisti ir aizturēti un apcietināti, 41 manifestants ir gājis bojā, vairāk nekā 3000 ir ievainoti, vairums no viņiem ir vecumā no 15 līdz 30 gadiem. Daudz cilvēki ir arī zaudējuši redzi, jo viņam acīs iešaudas kauču klodus šo, šo te vardarbību atmasko gan starptautiskās nevalstiskās organizācijas, gan arī ANO cilvēktiesība augstais komisārs un daudzas Eiropas Savienības dalību valsts. Šajā kontekstā, e, kā jau es teicu, ir kliedzoši cilvēktiesību pārkāpumi. Un notiek pirmās parlamentu vēlēšanas pēc Mubarakēras, tās sākās e, vakar un turpināsies līdz 2012. gada marta vidum. Nevalstiskās organizācijas. Um, baidās, ka klimats kļūs aizvien sarežģītāks. Viņi nevarēs vērot vēlēšanas un uh, nevarēs būt pārliecināti, ka Eģiptē tiek veidot paties demokrātiska sistēma. Tagad es pievērsīšos Eiropas Savienības lomai. Pirmkārt, ļoti žēl, ka Eiropas Savienība netika aicināta vērot šīs vēsturiskās vēlēšanas. Mēs tikām pieaicināti Tunisijā, bet ne Eģiptē. Nevalstiskās uh, ANO uh, ģenerālajā asamblējā uzstājās augstā pārstāve un pēdējā runā uzskatīja, ka ir nepieciešama neatkarīga tiesa, nepieciešama pārēja no militārās uz civilo sistēmu Eģiptē. Mums šķiet tomēr, ka šie paziņojumi nav pilnīgā samērojami ar ārkārtīgi saspilēto situāciju Eģiptē. Mums ir ļoti žēl, ka Eiropas Savienība nereaģē ātri un Eh, pienācīgi sniedzot skaidru un ļoti nepārprotamu signālu protestus pret šiem te būtiskiem cilvēktiesību pārkāpumiem. Mēs uzskatām, ir ļoti svarīgi izdarīt spiedienu uz augstāko bruņoto spēku padomu, lai izvairītos no vardarbības eskalācijas un lai pātrinātu valsts demokratizāciju. It īpaši e, mēs vēlētos, lai 1. decembra ārlietu un vispārlietu padome nosodītu cilvēktiesību pārkāpumus, ko veic augstākā bruņoto spēku padome un drošības spēki Ēģiptē, un lai aicina Ēģipti ievērot starptautiskās saistības cilvēktiesību jomā. E, ir jāaicina Ēģipts varas iestādes neizmantot militāro spēku apspiežot demokrātu Eh, mierīgas demonstrācijas. Tāpat arī tiesai ir jābūt civilai tiesai un nevis militārai tiesai attiecībā pret, pret uh, mierīgām personām. Ir jāaicina Eģiptes varas iestādes ievērot pulcēšanās, vārda brīvību, preses brīvību un arī brīvība rīkot mierīgas manifestācijas. Represijas pret nevalstiskām organizācijām un dažādiem mēdījiem ir jābeidz Man bija interesanti klausīties iepriekšējo jautājumu par Eiropas demokrātijas fonda izveidu. Šobrīd e, ir liela šaubas par to, kā Eiropas Savienība varēs atbalstīt finansiāli cilvēktiesību organizācijas Ēģiptē. E, Mēs vēlamies, lai tiek atbrīvoti visi tie cilvēki, kas ir aizturēti tikai tāpēc vien, ka viņi ir izteikuši savus domas, un vēlamies, lai sievietēm būtu tiesības piedalīties politiskajos procesos. Nevalstiskām organizācijām ir jāizdara uh, vēl vairāk spiedienu uz varas iestādēm, lai tās tiktu iesaistītas lēmumu pieņemšanā, un uh, lai notiktu mierīgs pārējais periods. Nobeigumā gribu teikt, ka mūsuprāt Eiropas politika cilvēktiesību un demokrātijas aizsardzībai būs efektīva tikai tad, ja mēs to darīsim arī politiskā veidā. Proti, Nevaram tikai finansēt pasākumus, mums ir jāizdara arī politisks spiediens. Eiropas Savienība nevar vairs būt tikai skatītājs tam, kas notiek Ēģiptē. Mums ir jāiesaistās šajos demokratizācijas procesos. Mēs domājam, ka tādējādi tiks konkrēti īstenota jaunā Eiropas kaimiņattiecību politika, kurā ir teikts, ka mēs vēlamies atbalstīt cilvēktiesības un uh, tiesiskumu kaimiņu valstīs. Šodien Eiropas Savienībā ir vēsturiski iespēja pierādīt savu politisko gribu un efektīvi atbalstīt demokrātiju valstī, kas ir tik svarīga vidusjūras reģionā un arābu pasaulē. Nobeigumā par Eiropas parlamentu. Jūs esat jau vairāk kārt izteikuši rekomendācijas eh, rezolūcijās par Ēģipti, kas tapušas februārī un uh, Eh, citos mēnešos šogad. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi, eh, parlamenta nostāja ir ļoti svarīga. Vēlam aicināt parlamentāriešus ierasties Ēģiptē, tikties ar demokrātiskām organizācijām, pilsoniskām organizācijām, tā lai jums rastos pilnīgāks iespējas par patreizējo situāciju. Paldies! Lielas paldies! Un tagad es gribētu aicināt izteikties Mašreks delegācijas prezidenta vietnieci Marisu Matiasu. Lūdzu, vārds jums. Bem, eu, e, e, muitas das coisas que eu iria referir já foram referidas nesta apresentação. Paldies, priekšsētāji. Daudz no lietām, kuras es vēlējos minēt, ja iepriekšējā runātāja minēja, tomēr es vēlētos arī šo to vēl pateikt. Pagājušajā nedēļā es biju Kairā, paceļoju arī ārpus galvaspilsētas un varu teikt, ka situācija, par kuru jūs nu pat dzirdējāt, ir patiesa, tā ļoti saspīlēta, ir ļoti konkrēts un smagas problēmas, spriedzes starp cilvēkiem, kas iestājas par demokrātiju un iestājas pret patreizējo režīmu. Ir eh, ļoti daudz detaļu par patreizu situāciju, bet pie tām pārāk nekavējušos. Esot Kairā, es nevarēju doties uz Tahiras laukumu, bet es varēju sarunāties ar NVO pārstāvjiem un opozīcijas pārstāvjiem, kā mēs nu pat jau dzirdējām, tika izsludināts ārkārtas stāvoklis. Tas vien jau atspoguļo, cik eh, saspringts patreiz ir situācija Eģiptē. Tāpat eh, jūs visi noteikti zinat, eh, vakar sākās vēlēšanas. Tas, ka vēlēšanas notiek, ir apsveicami, bet, protams, ir jāskatās, kā tās norisināsies. Uh, un kādos apstākļos tas notiks un kāds būs gala rezultāts, jo joprojām valsti lielā mērā kontrolē uh, armija par spīti tam, ka šobrīd notiek vēlēšanas. Lai kur jūs dotos Eģiptē, Kairā un apkārt esošajās pilsētās, visur var redzēt uh, armijas klātbūtni, un es pat par to pagājušajā nedēļā pārliecinājos. Eiropā mūsu pozīcijai jābūt tādai, ka mēs neiejautamies, bet vienlaikus mums jāatbalsta tautas centienu panākt uh, demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu Eģiptē, lai tās iedzīvotāji varētu izveidot pilnībā demokrātisku valsti. Pašlaik notiek tāda cīņa par varu starp uh, patreizējo militāro režīmu un uh, iedzīvotājiem, kas iestājas par cilvēktiesībām un demokrātiju. Savā ziņā armija ir darījusi e, pareizas rīcības, pārdevusi pilnvars pār budžetu, bet e, e, jebkurā uh, gadījumā joprojām Eģitē ir pārējais uh, valdība un militārā padoma, kas uh, pieņem visus buzi, būtiskākos lēmumus šī valstī. Tā tad ir šīs valsts vadībā. ir virkne NVO un demokrātisku organizāciju, kas aicināja atlikt vēlēšanas uh, līdz laikam, kad šī militārā kontrola būs uh, Eh, mazāka, bet vēlēšanas tomēr sākās par spīti tam, ka situācija joprojām ir ārkārtīgi delikāta. Tātad vēlēšanas norisinās, bet eh, ārkārtīgi smagos apstākļos, ņemot vērā, ka militārā kontrola joprojām ir ļoti cieša. Tāpat mums nav uh, pilnīga un neatkarīga vēlēšanu uzraudzības misija Tādēļ būs jānogaida un jāskatās, kāds būs rezultāts. Mums ir jāietur pauze mūsu attiecībās ar Ēģipti, līdz uh, tur tiks izveidots īsts parlaments, lai tas uh, varētu ar mums veikt sadarbību. Tātad ar lēmumiem nesteigsimies, protams, viss, ko es saku, ir subjektīvi balstoties to, ko es pati redzēju pagājušajā nedēļā Eģiptē un uh, uz balstoties to, kas ir redzams presē. Un tuvākajā nākotnē, ja mēs nosūtīsim delegāciju uz Ēģipti, mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem par to, kāds status būs šai delegācijai, jo ja mēs sūtīsim šo delegāciju un tad parādīsim, kā ar to mēs pieņemam, iespējams, nepieņemam situāciju šajā valstī. Šādu uh, situāciju nedrīkst uh, pieļaut, ka mēs tā kā izrādītu atbalstu uh, nelikumīgam režīmam. Tādēļ ir jāskatās, kā uh, beigsies vēlēšanas, kā viss uh, risināsies nākotnē. Ir zināmi jautājumi, kas vēl ir jārisina. Uz vēlēšanām pieteikšos 3000 kandidāti. Uh, cilvēki ļoti dedzīgi balso, stundām ilgi stāv rindā pie vēlēšanu iecirkņiem bet, diemžēl, cik mums zināms, daudzi ieci ir tik aizslēgti, jo tik uzskatīts, ka ir pārāk sarežģīti tos organizēt, jo pārāk daudz cilvēku ieradušies. Jā, šo. Paldies, eh, viceprezidents kundzei. Ir vairāk deputāti, kas vēlas izteikties. Gomešas kundze, lūdzu. Časovam. Bet es gribētu visus aicināt izteikties tomēr īsi. Não nu, vou repetir o que já foi dito em matéria de direitos humanos. Um... Es negribu atkārtot. Negribu atkārtot visu to, kas jau tika teikts par cilvēku tiesību situāciju. Pilnībā atbalstu visus tos cilvēkus, kas cīnās par cilvēktiesībām un tiesiskumu, tāpat arī par demokrātiju Eģiptē. Pēdējo nedēļu laikā mēs esam vērojuši, kā varas iestādes diezgan nežēlīgā veidā apspiež šīs te tautas demonstrācijas. Ņemot vērā mūsu rīcībā esošo informāciju, mēs nevaram teikt, ka vēlēšanas Ēģiptē notiek saskaņā ar starptautiskajiem standartiem. Deviņpadsmitajā martā ir paredzēts referendums cilvēkiem likās, ka piedaloties šajā referendumā, viņi dod savu ieguldījumu demokratiskas Ēģiptes izveidē. Taču šajā 19. marta referendumā nebija ne vietējo, ne ārvalstu novērotāju, un arī tagad vēlēšanās nav nekādu novērotāju. Kādam ir jābūt tik drosmīgam, lai pateiktu? ka neskatoties uz šķietamo progresu un neskatoties uz to, ka Eģiptes tauta tiešām vēlas demokrātiju, neskatoties uz visu šo kaislīgo vēlmi piedalīties vēlēšanās, diez vai šīs vēlēšanas var uzskatīt par likumīgām. Un šķiet, ka Vēlētāju skaits arī nebūs vairāk kā 40% no visiem balsstiesīgiem iedzīvotājiem. Lai arī kādi būtu šī, šo vēlēšanu rezultāti, manuprāt, tie nevar, tās nevar tikt uzskatītas par pilnīgi likumīgām, vērā ņemamām vēlēšanām. Un tas mums ir jāpasaka ļoti skaidri šobrīd. Paldies, saka priekšādātājs. Благодаря много, господин председател. Аз също случих... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es ļoti uzmanīgi klausījos visos runātājos par šo cilvēktiesību jautājumu Ēģiptē. Diemžēl pēc Mubarak režīma krišanas Ēģiptes tauta nesaņem to, ko tā ir pelnījusi. Viņa ir pelnījusi daudz ko vairāk. Ir bijuši ļoti daudz upuru. Ēģiptes tauta ir pelnījusi arī to, lai Eiropas Savienība un visas demokrātiskie spēki viņus atbalstītu. Ēģiptes tauta ir pelnījusi arī nevalstisko organizāciju atbalstu šī pāreja Ēģipte uz demokrātiju sastopas ar daudzām problēmām un grūtībām. Mēs uh, zinām, ka Ēģiptē trūks demokrātisko traģēdi, eh, tradīciju, tādēļ varam vērot tik haotisku situāciju. Mēs redzam, cik ļoti sarežģīti ir Eģiptē ieviest pārejas mehānismu, kas nodrošinātu pāreju uz demokrātiju. Un tomēr mums ir jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai sniegtu savu atbalstu un palīdzību pilsoniskai sabiedrībai, plašsaziņas līdzekļiem, nevalstiskām organizācijām, jo mēs nevaram mierīgi noskatīties uz to vardarbību, kas tiek pastrādāta attiecībā pret žurnālistiem un mēdījiem. šī vardarbība nebūtu neliecina par Eģiptes varas iestāžu labo gribu ievies demokrātiju. Tādēļ mums ir jāizdara demokrātisks spiediens, pieklājīgā veidā, tomēr pietiekami spēcīgi. Jāliek manīt šiem, šīm te varas iestādēm, ka, lai tie cilvēki, kas ir Tahrira laukumā, varētu sasniegt savus mērķus. Mums viņiem ir jāpalīdz šajos grūtajos brīžos, jāpalīdz gan finansiāli, gan arī morāli. Reiz mums bija pat priekšlikums par to, ka vajadzētu noslēgt partnerattiecību, pat, padziļināt partnerattiecību līgumu ar Ēģiptu. Es gribu pateikties visiem tiem, kas iegulda savu darbu demokrātisko pārmaiņu vārdā. Paldies par uzmanību. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad aicināšu izteikties ārliet, ārējās darbības dienesta pārstāvu Rišāru Kunglūdzu. Oui, bon après-midi, monsieur le président. Labdien, priekšsēdētāja kungs, labdien, klātesošie. Gribētu vienkārši teikt, ka mēs pievienojamies visam tam, kas šeit tika teikts par to traģēdiju, ko pārdzīvo Tahriras laukuma manifestanti. Viņi tiek apspiesti ar briesmīgi vardarbīgiem līdzekļiem, it īpaši 19. un 20. janvārī, kad vairums cilvēku tika ievainoti un daži tika arī nogalināti manifestācijas laikā. Jūsu sēdes darbu kārtībā ir rakstīts, ka ir jāsaņem jaunākā informācija par notikumu attīstību pēc Eiropas parlamenta rezolūcijām un notikušajām vēlēšanām. Diemžēl emuāra um, autori joprojām atrodas apcietinājumā, joprojām tiek izmantots neproporcionāli liels militārais spēks, represijas. Pēdējo dienu laikā gan ir jāatzīst, ka militāra personas ir nostājušās starp policijas spēkiem un manifestantiem cenšoties apstādināt šo te vardarbīgo represiju gaitu kurai par upuri kļuva manifestanti, bet tas nenozīmē, ka beigsies cilvēku ievainošana, nogalināšana un apspiešana. Taču jāatzīst, ka ir bijuši arī pozitīvi notikumi. Piemēram, solījums, tas nekas vairāk nav kā tikai solījums pagaidām, redzēsim, kā to pildīs militārā vara. Proti, solījums bijis noturēt prezidenta vēlēšanas līdz 2012. gada jūnijam. Tāpat varas iestādes devušas solījumu, ka notiks izmeklēšana, kuras gaitā tiks noskaidrots, kas notika 19. un 20. novembrī Tahrīrā. Un šī izmeklēšana nenotiks vis militārās struktūrās, bet pilsoniskās, civilās tiesās. Ir jāuzskata tas par ļoti pozitīvu pavērsienu, ko Eiropas Savienība augstu vērtē. Tālāk. Par to spiedienu, ko mēs izdarām ikdienas lai pieprasītu ārkārtas situācijas atcelšanu, militāro tiesas procesu pārcelšanu. Jāsaka, ka augstā pārstāv savās pēdējās uzrunās 26. un 20. novembrī ir pasvītrojusi un pieprasījusi uh, militāriem spēkiem pēc iespējas ātrāk atsaukt šo te komandantu stundu un ārkārtas situāciju, ļautu cilvēkiem brīvi izteikties. Mēs ceram, ka šīs prasības arī tiks izpildītas praksē. Vēl kāda pozitīva notikuma virzība - vēlēšanu sākšanās. 28. novembrī sākās vēlēšanas. Šodien ir vēlēšana otrā diena. Mēs esam saņēmuši informāciju no mūsu delegācijas. Mēs neesam novērotāji šajās vēlēšanās, taču jāsaka, ka Kairā strādā 20 mūsu diplomāti, kuri var ierasties vēlēšana iecirkņos. Viņu vērojumi ir visnotaļ pozitīvi, mēs to uzskatām par ļoti labu ziņu. Uh, mums tomēr ir jābūt piesardzīgiem optimistiem, nedrīkstam pārspīlēt. Tas, kas ir noticis līdz šim, ir bijis traģisks un nosodāms. Tādēļ mēs turpināsim izdarīt spiedienu uz Eģiptes varas iestādēm. Uh, aicinot viņus ievērot cilvēku tiesības un pamattiesības. Domājam, ka šim spiedienam ir bijis, po, bijusi pozitīva ietekme, jo, kā jau es minēju, ir arī daži būtiski uzlabojumi, kas pēdējā laikā ir novēroti. Un tagad došu vārdu savam kolēģim, kas pārstāv to komisijas, ār, ārējā darbības dienas tā, sadaļu, kas vēro vēlēšanas. Viņš tieši par tām stāstīs. If, uh, up... Paldies. Eh, pavisam īsi informācija par vēlēšanām, par vēlēšanu uzraudzību. Novērēšana Eiropas Savienība kā tāda pati nav novērotāja. Kāpēc tas nenotika? Tas ir tāpēc, ka mēs nesaņēmām uzaicinājumu. Jautājums par Eiropas Savienības uzaicinājumu tika vairākos līmeņos runāts. Augstā līmeņa pārstāvu komisijas, parlamenta pārstāvis, priekšsādātājs diplomatiskā līmenī to lēma, bet eh, Ēģiptes iestādes uz nolēmos neaicināt un neaicināt eh, valdības eh, organizācijas, bet kolēģis jau teica, mēs esam koordinātori. Diplomatiskā novērošana notiek Mums bija ļoti atvērts dialogs ar starptautiskām organizācijām, kas novēro vēlēšanas. Ir septiņas starptautiskās NVO, kas ir oficiāli akreditāts eh, no Eģiptes valdības puses, bet citi, kas nav oficiāli akreditēti, bet kuri drīkst veikt novērošanu, piemēram, Amerikāņu NDA vai ARI. Nu, tātad eh, daži bija apstiprināti akreditēti. Un mēs līdz ar to saņemam informāciju, mēs uzturam kontaktus, un kolēģis teica, ka Eiropas Savienības uh, uh, viedokļi mēs varam labi saņemt informāciju par to, kas notiek. Un uh, informācija norāda, ka process notiek labāk nekā to visi gaidīja. Vietējie novērotāji arī ir Uh, apmācīt, mēs esam snieguši finansējumu, apmā, finansējumu apmācībai. Mēs sniedzam arī vēlēšanu palīdību. Mēs strādājam ar NVO uh, saistībā ar vēlēšanu procesu. Tā bija vispārīgā informācija par vēlēšanu novērošanu. <clears throat> Liels paldies! Es domāju, ka vairāk kārt vēl runāsim par situāciju Eģiptē. Šodien runājam par šo grūto un sarežģīto procesu, demokratizācijas procesu, kas vēl tikai sācies. Mēs daudz runājam par militāru struktūru, represijām, ko tās izvērš pret mierīgajiem manifestantiem esam redzējuši dažādās manifestantu prasības, piemēram, pārcelt vēlēšanas uz vēlāku laiku. Mēs šeit redzam, ka politiskajā arēnā ir vairāki dalībnieki, un ne visi no tiem vēlas pārcelt vēlēšanu datumu. Ņemot vērā visu mūsu rīcībā esošo informāciju, domāju, varam palikt optimisti un cerēt, ka Ēģiptē pārmaiņas būs pozitīvas un dziļas, ka tās mainīs režīmu. Es gribētu sirsnīgi pateikties visiem uzaicinātiem ekspertiem, it īpaši Ma Matijas skundzei. Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta. Mums nav īpaši daudz laika kav eh, kavēties. Runāsim par eh, cilvēktiesībām, jo īpaši sieviešu tiesībām Svazilendā. ņemsim vērā vispārējo periodisko pārskatu par cilvēktiesībām. Mūsu apakškomiteja apakškomitejai ir pienākums runāt par šo tēmu. Kaut arī cilvēktiesības Svazilendā nav tik ārkārtīgi akūts mūsdienu notikums kā Arābu pavasars, piemēram. Svazilenda pēdējā laikā nav bijusi parlamentu uzmanības lokā, un mēs neesam rakstījuši rezolūcijas par to, bet situācija cilvēktiesību jomā Svazilendā ir visnotaļ satraucoša. Vismaz tādu secinājumu mēs varam izdarīt, izlasot cilvēktiesību padomes kārtējo periodisko pārskatu. Reiners kundze, kurai vajadzēja uzstāties, nav ieradusies mūsu sēdē, saka priekšsādātājs. Ambassador. I will continue. <laughs> Um, <clears throat> jeszcze raz serdecznie witam. E, Varam turpināt. Gribētu sirsnīgi sveikt ar, kas pārstāv Amnesty International. Viņi ir gatavojusi vienu no pārskatiem par situācijas Vazilendā šo ziņojumu viņi ir prezentējis cilvēktiesību augstajam komisāram. Labdien, Reners kundze, man prieks jūs šeit redzēt mūsu sēdē. Can you explain this? English number two. It's okay? Mm -hmm. Yeah, I can okay. explain this. The first? No, oh, yeah. after. Introduce them. <clears throat> oh, mam... Um, Przepraszam bardzo, mamy informację, że już mamy połączenie. Będziemy się łączyć z Łazji. Godātie deputāti, gribu jūs informēt, ka mums būs videokonference ar Svazilendu, kur atrodas divi pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Viņi īsti stāstīs par atsevišķām konkrētām problēmām. Cveli Jēle ir uh, praktizējošs advokāts un juristu asociācijas priekšsēdētājs. Lam, Cebod Lamini ir sieviešu tiesību komitejas vadītāja. Došu vārdu katram no šiem uzaicinātiem viesiem. Katrs varēs izteikties 5 minūtes. Es jau iepriekš atvainojos par to, ka man šādi jāierobežo viņu prezentāciju laiks bet man nekas cits neatliek, kā noteikt šo ierobežojumu, lai mēs varētu iekļauties sēdē atvēlētajā laikā. Lūdzu, es dodu vārdu Svazilēnas pārstāvjiem. First? First, yeah. okay. Došu vārdu Reiners kundzei vispirms. Uh, Mr. Chairperson. Um, paldies, priekšsēdētāji. Es esmu no Amnesty International, no startautiskā biroja Londonā. Uh, Gribu pateikties apakškomitējai par šo iespēju kopā ar kolēģiem no Sūzilendas. Like to... Īsumā es vēlos atsaukties uz tiesiskumu krīzi, kas ietekmē tiesu sistēmas neatkarību un to, lai cilvēktiesību pārkāpumos cietušie varētu saņemt kompensāciju. Šīs tieslietu sistēmas, sistēmas krīzi komentēs eh, Džerekungs. Uh, Amnesty International bāžas ir par to, ka šī otrā būtiskā tiesiskuma krīze, kas notiekusi uh, eh, īsāk par desmit gadu laika ieskarā posmā, ietekmē cilvēku tiesību aizsardzību. Lai arī Svazilandē ir ratificējusi daudzus būtiskos starptautiskos un reģionālus cilvēktiesību līgumus un tās konstitūcijā ir izpildāms tiesības saraksts, vismaz civilajām un politiskajām tiesībām, tās norma ļauj valdībai ierobežot brīvību, tāpat tiesību aktu sakarā iespējams ir pretrunā ar valdības pienākumiem saskaņā ar cilvēktiesību nolīgumiem Tāpat nav nepieciešama iestāžu, lai izmeklētu cilvēktiesību pārkāpumus, un valsts nav izrādījusi gribu pilnīgi neatkarīgi un uh, objektīvi izmeklēt cilvēktiesību pārkāpumus un saukt pie atbildības pārkāpējus. Pēdējo desmit gadu laikā galvenais veids, kā aizsargāt cilvēktiesības un panākt atbildības Vazilandā, ir bijis caur tiesām un stingri aizstāvot uh, tiesu sistēmas neatkarību. Amnesty International ir paudis savu šoku par to, ka nesen tika atlaists viens no vadošajiem valsts juristiem, Tomas Mesuku, pēc ļoti netaisnīgām atlaišanas procedūrām. Tā laikā tieslietu ministrs Davids Mace arī tika atlaists tādēļ, ka viņš atteicās pieņemt uh, tiesneša Matsuku atlaišanu Šie notikumi notika īsi pirms 4. oktobrī paredzēta ANO noklausīšanās par Svazilandes uh, vispārējo periodisko pārskatu. Otrs komentārs ir par ierobežojumiem pārkāpumiem attiecībā uz apvienošanās, ko, uh, pulcēšanās un izteikšanās brīvību. Šīs būtiskās tiesības ir konflikta centrā konstitucionālo normu ietekme tiek mazināta ar plašiem ierobežojumu klauzulām un norādot konkrētu nozīmi uh, apvienošanās brīvībai. 25. punktā ja tas to uh, ietekmi mazina tas, ka 79. punktā norādīts, ka šādu uh, partiju veidojumiem nav tiesības piedalīties vēlēšanās. Valdība ir gatava iznot dažus VPP ieteikumus, bet daži no tiem joprojām nav īstenoti. Šo iztiesības ietekmē arī neskaidri likumi, piemēram, uzsināšanas un graujošu darbību likums un cīņas par terorismu likums, kas tiek izmantot, lai mazinātu pulcēšanās un izteikšanās brīvības, patvaļīgi āresti, politiski motivēta krimināla vajāšana un periodiska uh, pulcēšanās apspiešana izmantojot tiesības sargājošās iestādes, arī liedz cilvēkiem izmantot savas tiesības. Trešā joma, par kur vēlos runāt, ir saistīta ar par dzīvības un fizik, uh, fiziskās integritātes uh, tiesību pārkāpšanu. Amnesty International Svazilanda ir daudz gadu laikā runājusi par to, ka tiesības sargi izmanto pārmērīgu spēku pret miermīlīgiem demonstrētājiem, izmanto nāvējušu spēku bez apsūdzības pret uh, kriminālu noziegumos aizdomās turētajiem un izmanto spīdzināšanu un citas nepieņemams metodas pret aizturētām un arstētām personām. Tad, kad ir bijusi pieeja bojā gājušajiem, tiesmedicīnas ekspertīze ir apstiprinājusi šādas aizdomas. Neklauvēl neskatoties uz uh, valdības pārstāvi teikto VPP noklausīšanās laikā oktobrī, uh, nav bijuši nekāda signāla no politiskās vēlmes, ka valdība ir gatava sodīt šos pārkāpējus. Valda būtībā nesodība un cietušajiem nav iespējams nekādā veidā saņemt kompensāciju. Lai arī Amnesty International priecājās par premjerministru Sibusijo Lamini uh, lēmumu izmeklēt uh, politiskā aktīvistu Sifio Želē nonāvēšanu 2010. gada maijā, bet uh, izmeklētāju ziņojums pēc tam tika uh, apspiest no valsts puses un nav nonācis sabiedriskajā uh, līmenī. Parlamentārā komiteja, kas šogad uzklausīja pieņēmums par nājošu spēku izmantošanu pret uh, cilvēkiem, kas tiek do, turēt aizdomās par malu medniecību no nabadzīgām kopienām. Tā ir apsveicama tendence, kas ir jā, jāturpina. Jo, protams, azilēmas likumos ir iesakņojušies uh, diskriminācijas elementi pret sievietēm un bērniem, un šī grupa joprojām cieš no augstas vardarbības līmeņa un na nabadzības, bezdarba un uh, HIV epidēmijas. Un par šo jautājumu vairāk runās uh, un Kemboda Lamīni. Marija Rainers. Uh, Paldies, Rainers kundze. Suazī. Paldies par šo Amnesty International atzinumu par situāciju Svazilendā. Un tagad es gribētu aicināt izteikties Svazilendas pārstāvjus, kas atrodas Svazilendā. Vai jūs mūs labi dzirdat? Pirmkārt, aicināšu izteikties Cvelī Dželis kungu, kas, kā jau teicu, ir advokāts un krīzes komitejas priekšsādātājs. We have technical problems. Šķiet, mums ir tehniskas problēmas. Technical problem, okay? Pagaidīsim dažas minūtes, varbūt tās varēs novērst.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 Eiropas Savienības delegācijas vadītājiem Svazilendā. Ja vēl kāds cits delegācijas loceklis vēlētos izteikties, tad viņš arī varēs izteikties. Un pēc tam mēģināsim vēlreiz stāties sakaros ar Svazilens kundzi, bet tagad došu vārdu vēstniekam. Yeah. Yeah. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsādātāji. kā jūs teicat, es esmu es eh, atbildīgais par eh, attiecībām ar, ar eh, Svazilendu. Es uzmanīgi izlasīju ziņojumu. Es lielā mērā tam piekrītu. Mēs piekrītam, ka trūks skaidrības par konstitūciju tādās ļoti būtiskās jomās, par politisko partiju reģistrāciju, piemēram, Svazilenda. Uh, de facto ir absolūta monarhija, kur monarham ir pilnīga vara. Šī balsošanas sistēma, kas pieļauj tikai individu dalību, nevis partiju um, piedalīšanos, tas neveicina demokrātijas attīstību. Mums ir arī ba bažas par tieslietu krīzi, un nu, mēs gribam uzsākt dialogu ar valdību. Šķiet, ka risinājums ir jau zināms, bet vēl ir jārisina daudz būtiski jautājumi. Mēs piekrītam, ka cilvēktiesību situācija, ka institūcijas nespēja efektīvi darboties, jo netrūkst, jo trūkst likumu, kas nosaka tās ne, to neatkarību no tieslietu ministrijas, kas attiec uz sievietu at, situāciju. Es piekrītu, ka joprojām nav nodrošināta dzimumu līdztiesību, tiesību, īpašumu tiesību bērnu vai tiesību mm, jomā. Un tomēr notiek lēns, bet stabils progress es eh, kopā ar apvienotajām nācijām ir palīdzējuši veidot eh, dzimumu iztiecības politiku. Seksuālie noziegumi un vardarbības likumi tagad ir apstiprināti parlamenti, bet šogad eh, pieņemt likuma projekts ir izstrādāts, lau, laulību līgums joprojām vēl tiek pārskatīts. Man ir prieks paziņot, ka es finansēju projektu, kuru ievies Vazelendas uh, grupa, uh, kas cīnās par sieviešu dalību uh, visos sabiedrības līmeņos, kas attiec uz pamatu brīvībām. Mēs uh, esam arī nobežējušies par politisko partiju ierobeži, ierožu, ierobežojumiem piedalīties politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Šajā kontekstā mēs atzīmējam arī e, grūtības piekļūt e, brīviem mēdījiem. Es ir atkārtoti kritizējusi Svazilēnas valdību par drakonisko e, drošības e, likumdošanu pret e, politiskajiem oponentiem. Mēs esam izstrādājuši deklarāciju uh, politiskā dialoga ietvarā. Svazilendas uh, cilvēktiesību uh, aizsardzība tomēr ir diezgan uh, zemā līmenī. 2010. gadā Svazlendas bija 26. vietā no 56 subsahāras eh, valstīm, un tomēr absolūta monarhija ir kļūst arvien lielāk par lielāku anahronismu. Un iespējams, ka tas vairs nav pieņemams, ņemot vērā situāciju ekonomikā un finansēs. Es nesen pieņemu cilvēktiesību stratēģiju attiecībā uz Svazilendu. Galvenais mērķis es darbībai demokrātijas un cilvēktiesību jomā ir palīdzēt Svazilendai, kas kopā ar Zimbabvi ir vienīgās negademokrātiskās valsts šajā reģionā, pārvērš šo valsti par demokrātisku valsti, kur pamattiesības tiktu garantētas visiem pilsoņiem. Ideālais laiks, kad šo mērķu sasniegt, ir diezgan īs. 2013. gads, kad notiks nākamās vispārējās vēlēšanas. Ja mēs nevaram to panākt, tad tikai tad vajadzētu pārskatīt šo mērķu ieviešanu. Dzimuma līdztiesības ieviešana būtu prioritārs jautājums, un, diemžēl, sievietes eh, nevar kļūt par zemes īpašniecēm. Papildu šiem diviem lielajiem mērķiem ES ir īstermiņa prioritāte. Šīs prioritātes ir saistīts ar pamat darbībām, kas veicina demokrātiju un cilvēktiesību Svazilendā, terorisma akta grozīšanu, lai nepieļautu spēku lietošanu pret politiskajiem aktivistiem, kā arī politisko partiju legalizāciju, cilvēktiesību komisijas stiprināšanu un publiskās administrācijas stiprināšanu. Paldies. Dziękuję panie ambasadorze. Paldies vēstniekungam. Man šeit saka, ka tehniskās problēmas video saziņā ar Svazilendu ir atrisinātas. Mēģināsim uzklausīt mūsu viesus no Svazilendas. Diemžēl skaņas kvalitāte neļauj tulkiem uztvert Svazilandes pārstāvi teikto, tādēļ mēs nevaram iztulkot šo videokonferenci. Appear in those calls. Now the, but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 Mimo trudności tehnicznych mieliśmy okazję jednak wysłuchać. Mēs atvainojamies par tehniskajām problēmām, taču neskatoties uz tām, mēs tomēr varējām uzklausīt savus aicinātos sarunu partnerus, kas ļoti interesanti stāstīja. Tas nekas, ka viņi nedaudz ilgāk runāja nekā 5 minūtes, ko bija viņiem atvēlējis. Mēs redzam, ka visur ir līdzīgas problēmas - konstitucionālas, juridiskas dabas problēmas tāpat arī cilvēktiesību pārkāpumi. Un tagad sāksim debatas. Vai ir kāds deputāts, kas vēlētos izteikties Gomešas kundz, lūdzu? Thank, uh, the... Es gribu pateikties par šo iniciatīvu, par runāt par Svazilendas situāciju konkrēti. Paldies mūsu draugiem, kas mums kas mūs uzrunāja no Svazilendas. Kā jūs teicāt, viņi ieskicēja ainu. Zināmā mērā mēs varētu runāt arī par, par likuma un īstenības neatbilstību mūsu valstīs no viņu aprakstiem šķiet, ka tur tā lieta ir daudz nopietnāka un sistemātiska. Šī te plaisa starp līkumu un īstenību ir ļoti liela, jo īpaši, ja mēs runājam par likumu ievērošanu un diskrimināciju pret sievietēm, kas acīm redzot ir kaut kas ļoti dziļi iesakņojies. Vēl pirms es mm, uzklausīju draugus un Reiners, Reiners kundzi Skatoties tekstu, ministru paziņojumu UPR, ko tieslietu ministrs sniedz konstitucionālajā lietu, konstitucionālu lietu sanāksmē, es jūtu, ka tur kaut kas ir nelāks un kaut kas pat grotesks dažās nodaļās jo īpaši tajā, kurā ir runa par sievietēm un par politiskajām tiesībām, jo kāda jēga, ja ir politiskās partijas, kas tiek atzītas konstitūcijā vienā pantā, un tad citā pantā partijām ir liekts e, kļūt par kandidātiem nacionālās vēlēšanās, jo partijām ir jābūt ievēlētām tikai individuālā kārtā. Tad jau tas ir pilnīgi nejēdzīgi. Politiskās partijas var tikpat labi arī neeksistēt. Tā ir ņergāšanās par um, demokrātiskajiem pūliņiem attiecībā uz sievietēm Spriežot pēc sniegtās informācijas un informācijas, ko saņemam no citām pusēm, situācija ļoti nopietna un to vēl vairāk pasli, pastiprina ha, um, HIV epidēmijas izplatīšanās. Un tad cilvēki tiek pra, uh, praktiski divkārši sodīti. Uh, Atbilde šim UPR vispārēji periodiskajai pārskatu nav, ob, ir teikts, ka nav obligāts um, nāvisots un ir runa par. Poor. And, and then... Par pastiprinošiem apstākļiem un uh, Svazilenda neievēro līkumu, jo tā neievies šo sodu kopš 83. gada. Ļoti dīvaini kopā ar informāciju, ko mums uh, sniedza par tiesu sistēmas krīzi, par nesodāmību, tad es domāju, ka šī lieta ir tik nopietna, ka es iestādēm ir daudz lielāks spiediens jāizdara uz iestādēm Svazilendā, lūdzot tās darīt to, Eh, ko tām vajadzētu darīt cilvēku tiesību jomā, ko viņiem uzliek pašu nacionālajie likumi. Paldies! Dziękuję bardzo pani poseł, e, ponieważ... Paldies, Gomeša skundze, par komentāriem. Vēstnieks Džoels Leko kungs arī šodien ir klāt zālē. Uh, Viņš ir Svazilandes pārstāvis Eiropas Savienībā. Es gribētu uzdot jautājumu viņam, vai arī viņš vēlas piedalīties debatēs. Vēstniekungs. 5 minūtes jums. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsētāji. Vispirmām kārtām vēlos teikt paldies, ka uzaicinājāt mūsu šo sanāksmi. Un lūdzu, esiet pacietīgi, ja mūsu līdzlība nav tik liela, kā jūs to vēlējāties. Tā kā šī ir pirmā reize, kad mēs piedalāmies šādā formā. Mēs eh, Svazilandes karalists vēstniecībā novērtējam to, ka mēs varam apmainīties ar viedokļiem par cilvēktiesību situāciju Svazilandā, it īpaši cilvēku tiesībām un sieviešu tiesībām. Tā kā šī sanāksme ir aptuveni mēnesis pēc tam, kad mūsu uh, tieslietu ministra vadībā un kurš atbild arī par konstitūciju, nāca klāja ar savu ziņojumu par cilvēktiesību situāciju uh, Ženēvā ANO cilvēktiesību uh, padomas priekšā. Es ceru, ka mūsu rezultāti liecina paši par sevi, par to, ka valdība cenšas īstenot cilvēktiesības. Cienījamais parlamenta deputāts, kurš izteicās deputāte pirms manis teica uh, jau arī dažs vārds, kas bija ministra runā. Neskatoties uz šo paziņojumu kopumā un uz uh, atbildēm, ko valdības sniedz, es esmu palicināts, ka jūs varat novērtēt faktu, ka Svazilanda ir apņēmusies uzlabot cilvēktiesību situāciju Protams, manai valstī ir daudz problēmu un grūtību. Šis ir gadījums, kad mēs varam dalīties savā praksē un panākt tālāku uzlabojumu, izmantojot konstruktīvu un objektīvu dialogu ar mūsu partneriem, tīpaši Eiropas Savienību. Tādēļ mūsu līdzdalība šodien ir ierobežota ar klausīšanos, mēs ieklausāmies deputātu viedokļos, un vēlos atkārtot arī savas valdības nostāju, proti to, ka Sazlande ir apņēmusies nodrošināt pilnīgi visu cilvēktiesību īstenošanu, kā tas ir noteikts arī mūsu konstitūcijā, par spīti daudzām ekonomiskajām krūtīmām, ko saskarās mūsu valsts. Svazilenda saskarās ar ļoti smagu finanšu krīzi, kas rada ārkārtīgi daudz izaicinājums visām valdības darbībām, tostarp arī mūsu centieniem uzlabot cilvēktiesību situāciju mūsu valstī. Tur, kur ir zināmi trūkumi Svazilandā attiecībā uz cilvēktiesību īstenošanu, tas ir tādēļ, ka trūkst kapacitātes. Un tāpat kā ministrs, kad uh, viņš teica, šādi, ka mēs kā valsts meklējam atbalstu no startautiskās sabiedrības, lai dotu iespējas mūsu institūcijām, veidotu kapacitāti e, ziņošanas jomā, izstrādājot starptautisku cilvēktiesību stratēģiju un rīcības plānu un pastiprinot sabiedrības informētību par uh, cilvēktiesībām un informējot visas iesaistītās puses, saskaņot mūsu tiesību aktus ar starptautisko cilvēktiesību konstitūciju. Klausoties visos komentāros un arī manos tautiešos, ir skaidrs, visi šie paziņojumi balstās uz faktu, ka Svazilēnai pašlaik pietrūkst kapacitātes, lai nodrošinātu, ka likums uh, dzīvē tiešām iestātos par cilvēktiesību ievērošanu. Tādēļ mēs kā valdība priekšādātāji augsti vērtējam tās attiecības, kas mums ir ar Eiropas Savienību, un mēs ļoti augstu vērtējam savu startautisko partneru sadarbību un atbalstu, tīpaši Eiropas Savienību. Mēs esam gatavi strādāt kopā ar Eiropas Savienību, izveidot dialogu un darīt visu iespējamo, lai mēs varētu kopā nodrošināt, ka cilvēktiesības mūsu valstī tiek attiecīgi ievērotas. Tādēļ priekšsētāja kungs vēlos atgādin, atkārtot faktu, ka ministra kunga teiktais un visi ziņojumi norāda uz to, ko mēs visi atbalstam un uz ko norādīja arī ministrs, un es ceru, ka deputāti visu uh, eh, to ņems vērā. Paldies! Much, Paldies, vēstniekungam! dāmas un kungi. Man šķiet, ka vēstnieka kunga runa bija arī ļoti svarīga. Mēs vērojām uzaicinātos viesus ekrānā un viņu reakcijas uz uh, vēstnieku teikto. No viņa sejām es nopratu, ka viņi nevienmēr piekrita vēstnieku teiktajam. Taču Tas ir dialoga sākums. Es esmu pārliecināts, ka mums ir nepieciešams šāds dialogs. Tieši tādēļ cilvēktiesību apakškomiteja ar prieku piedalās šī dialoga dzimšanas brīdī. Es ceru, ka šīs debats par cilvēktiesību ievērošanu Svazilendā vainagosies ar panākumiem praksēm lasot eh, Eiropas Savienības nacionālo stratēģiju attiecībā uz Svazilendu, mēs redzam, ka tajā maz runāts par cilvēku tiesību jautājumiem. Tā neapšaubām ir viena no prioritātēm mūsu politikā. Pirms stundas mēs šajā komitejā jauno Eiropas Savienības stratēģiju cilvēktiesību jomā. Domāju, ka daudz vairāk, ko varētu darīt mūsu attiecībās ar Svazilendu. Esmu pārliecināts. ka tas ir pareizais veids, kā aicināt Svazlendas varas iestādes uzsākt vēl dziļākas reformas valstī, kā Vēstniekungs jau teica, šīs pārmaiņas jau ir uzsāktas, bet tās ir jāturpina. To pasvītroja arī Eiropas Savienības delegācijas vadītājs. Gribētu pateikties visiem, kas izteicās, Jēles kungam, Dlamīnī kundzei, tāpat arī uh, Raineras kundzei. Paldies visiem par to, ka jūs gaidiet, kamēr noregulējam tehniskās problēmas šajā videokonferencē. Līdz ar to mēs varam beigt apspriedz par šo jautājumu un pāriet pie nākamā darba kārtības punkta. Poglądów z udziałem Krystiana e, Elera przewodniczącego delegacji. Desmitais punkts viedokļu apmaiņa ar delegācijas attiecībām ar Korejas pussalas valstīm priekšsēdētāju Kristiānu Ēleru. Runa būs par delegācijas pārstāvju vizīti Ziemeļkorejā un Dienvidkorejā šī gada 28, no 28. oktobra līdz 5. novembrim. Delegācijas pārstāvjiem bija iespēja viesoties abās šajās valstīs, e, kur notika starpparlamentārās asamblējas sēde. Cilvēktiesību apakškomiteja jau sen ir satraukusies par cilvēktiesību ievērošanu Ziemeļkorejā. Atceramies, ka savulaik organizējām tikšanos 2010. gada aprīlī. Toreiz uzklausījām Šindong Huka kungu, cilvēku, kurš ir izglābies no Ziemeļkorejas uh, ieslodzījuma vietas. Tāpat arī uzklausījām uh, eh, ASV valsts departamenta pārstāvis, kas specializējas Korejas jautājumos. 2010. gada jūlijā Eiropas parlaments pieņēma rezolūciju par cilvēktiesību situāciju Ziemeļkorejā. Mēs esam aicinājuši šo valsti uzsākt izmeklēšanu, kritizējām tās sistemātiskos un ļoti nopietnos cilvēktiesību pārkāpumus mūsu komitejas priekšsēdētāja Barbara Lohbīler saskaņā ar Eiropas parlamenta vadlīnijām par cilvēktiesību un demokrātijas stiprināšanu ir aicinājusi mūsu apakškomitejas deputātus un arī delegācijas deputātus pievērst īpašu uzmanību cilvēktiesību jautājumiem. Uh, Korejas Tautas Demokrātiskajā republikā. Došu vārdu Ēlera kungam, kas ir delegācijas vadītājs. Invitation. Um, if I may, I, I switch into... Paldies. Es uh, runāšu pārtvalodā. Vispirms vēlos teikt paldies par lielisko sadarbību starp manu delegāciju un cilvēktiesību apakškomiteju. Tas ir ļoti svarīgi, tad, kad mēs runājam par ārlietām. It īpaši par konkrētiem jautājumiem, kas saistīti ar cilvēktiesībām, ir svarīgi, lai būtu laba sadarbības ar komitejām un delegācijām. Tāpat uh, ir svarīgi, lai būtu laba sadarbība ar Eiropas ārējās darbības dienas. Tālāk par šo konkrēto vizīti es pārāk detalizēti nestāstīšu, bet kopumā tas bija mūsu trešais mēģinājums doties uz Ziemeļkoreju. Pirmie divi mēģinājumi bija neveiksmīgi, jo bija uh, nestabila uh, situācija uz robežas starp Dienvidu un Ziemeļkoreju. Bija strīdi par uh, konkrēti savas piedarību, tāda šo uh, Eh, pretrunu dēļ mēs eh, nedevām aiz vizītēm. Tad šī sanāca pirmā reize, kad mēs ieradāmies Ziemeļkorejā. Tā bija. Mēs bijām daļa no delegācijas ārpus Eiropas Savienības, kas runāja par cilvēktiesībām. Tas, protams, ir eh, ļoti uh, sarežģīts jautājums, nozīmē Korejas puses nekad nav iespējams saņemt tiešu atbildi. Jūs varat vienkārši uh, izsecināt no viņu komentāriem un atbildēm, cik lielā mērā viņi ir gatavi vispār uzsākt dialogu. No mūsu uh, skatu punkta svarīgi ir tas, ka mums izdevās apskatīt Eiropas projekts šī valstī. Cilvēktiesība jautājums Ziemeļkorejā ir tieši saistīts ar eh, pārtikas piegādes situāciju Ziemeļkorejā. Tātad pārtika, kas nepieciešama ikdienā un Ziemeļkorejas iedzīvotājiem. Eh, šī sakarā situācija ir ārkārtīgi smaga, varētu teikt, pilnīgi unikāla. Eh, uz doto brīdi Ziemeļkorejā ir pļaujas laiks, bet jāsaka, ka raža nav pārāk liela, bet ja apmeklējat lauku reģionus, jūs varat redzēt paziņojums, kas ir visur izvietiet, un tur rakstīts, ka Ziemē Korejas iedzīvotāji svin simtgadi Kim Il-sungam nākamgad, un tādēļ ir gatava atteikties no vienas maltītes dienā. Tas patiesībā ir pārsteidzoši un var redzēt, ka pārtikas piegāde nav saistīta tikai ar to, ka ir, zinām, sasprūdumi ražošanas jaudu ziņā, bet arī pārtikas sadala ir instruments, kurš atrodas režīma rokās un tiek ļaunprātīgi izmantots. ir svarīgi domāt par šo pārtiks piegādes jautājumu, jo tas patiešām ir unikāli. Situācija attiecībā uz pārtiku šobrīd ir ļoti saspīlēta, ļoti smaga, ņemot vērā svinības, kas notiks nākamgad. Valsts uzkrāja pārtiks krājumus, lai nākamgad, kad būs šīs svinības, būtu iespējams parādīt, ka pārtiks piegāde ir palielinājusies. Viņi teiks, redziet, mums pārtiks pietiek, un tieši tādēļ valsts šobrīd veido pārtiks uzkrājumus. Un tas, ka cilvēki tiek aicināti ēst tikai divreiz dienā, ir patiesībā nepieņemama un eh, neticama iejaukšanās cilvēku ikdienas dzīvē. Bet nu tā, nu tas tur notiek. Vēl mēs skatījāmies arī uz jautājumu par politieslodzītajiem Ziemeļkorejā. Mēs runājām ar augsto pārstāvi mūsu Dienvidkorejas eh, draugiem. Mēs runājam par Šinas kundzi un eh, viņas likteni, tātad par šo vienu individu. cilvēku tiesību situācija ir ļoti smagi daudzās pasaules vietās, un varbūt jūs vēlaties uzzināt, kādēļ mēs koncentrējāmies uz vienu cilvēku. Bet tas ir jautājums par to, cik lielā mērā Ziemeļkoreja vispār ir gatava m, mm, nosūtīt signālu, izmantojot šo vienu cilvēku kā piemēru. Tā, protams, mēs skatījāmies uz cilvēktiesību principā, bet arī uh, vēlējamies noskaidrot, cik lielā mērā vispār Ziemeļkoreja ir gatava kādā veidā panākt pretī šī jautājumā. Mēs runājam par pārtiks programmām, par to, ka uh, Korejas Demokrātiskā republika varētu izveidot uh, vēstniecību šeit Briselē. ja pastamies to, kāda ir cilvēku tiesību situācijas Ziemeļa Korejā, jāsaka, ka mēs nesaņēmām nekādu atbildi. Mums ir jāpieņem lēmumi, balstoties uz atsevišķiem gadījumiem, kur ir vispār kaut kādi lēmumi, jo citādāk mēs neko nevaram darīt. Jautājums par to, ka varētu pagarināt pārtiks atbalstu programmu un struktūrālo atbalstu Tas vienmēr ir atkarīgs no tā, cik liela kustība ir šajā jomā un cik lielā mērā Ziemeļkoreja ir gatava uzsākt cilvēktiesību dialogu. Ieteikums no manas puses līdz ar to ir tāds, ka mēs varam nākt klajā ar rezolūciju, zinu, ka šāda doma tiek aptvērta. Jūs varat runāt par šo tēmu abstraktā veidā, bet tas ir jāpiesaista indi, atsevišķiem gadījumiem. Jo tas, kā šī valsts ir noslēgusies un izolējusies, un tās valdības klaustrofobiskā pieeja nozīmē, ka uh, virzīties uz priekšu ir iespējams tikai ļoti maziem soļiem. Tādēļ ir saprātīgi raudzīties uz atsevišķiem gadījumiem, lai aicināt Ziemeļkoreju nāklājā ar kādiem pozitīviem vēstījumiem. Un šie atsevišķie gadījumi jāizmanto kā uzsādījums, lai sniegtu atbalstu dažādos politiskos jautājumos. Arī runājot par šīs valsts politisko pārstāvniecību šeit, Briselē. vēlos uh, iezīmēt pāris faktus, vēl, kas nav saistīts tieši ar politieslodzītajiem. Apmeklēt vienu no projektiem mēs runājām ar kādu pavacāku kundzi, un mēs jautājām, kur atrod šis projekts, vai jūs parādītu, kā mēs varam līdz tam nokļūt, bet mēs nesaņēmām atbildi. Un tad viena no amatpersonām uh, aicināja šo veco dāmu mēsties uz zemes ar seju uz leju, jo viņa savas nespējas sniegt informāciju dēļ bija zaudējusi cieņu. Viņa līdz ar to nebija uh, cienīga skatīties uz Kim Junga debesīm, un viņai bija jābūt ar seju uz leju. Un tad mēs devāmies tālāk un uh, aiz mūs palika šī vecā kundze, kas gulēja uz zemes ar seju uz leju. Un mēs pat eh, nevaram pateikt jums, vai viņai vispār būs tiesības kādreiz piecelties. Iespējams, ka viņa bija tik nobijusies, ka viņa kādu ilgāku laiku palika guļam. Šie atsevišķie gadījumi ir tas, ko jūs uh, redzat Ziemeļkorejā. Mans tēvs bija policijas slodzītais Austrumvācijā, un es nekad nebiju redzējis, ka būtu tāda nežēlīga iejaukšanās cilvēku ikdienas dzīvē. Es nekad nebiju neko tādu redzējis. Cilvēktiesības ir jautājums, kas vienmēr jāskata sasaistē ar pārtiku un citām pamat cilvēku tiesībām. Piemēram, energoresursu piegādi. Arī š, tas tiek izmantots kā politiskais instruments, ja cilvēki kļūst nepaklausīgi vai nemierīgi, tad vienkārši viņiem atslēdz eh, elektrības apgādi. Un tas ir vēl vairāk kā individa vajāšana, tas uh, nāk par sliktu visai sabiedrībai, neievērojot sabiedrības pamat cilvēku tiesības. Protams, mūsu iespēja kaut ko mainīt uh, vizītes laikā bija ļoti ierobežotas, mēs nevarējām īsti sazināties ar vietējiem iedzīvotājiem. Un tas arī ir zināmā veidā saistīts ar svinībām, kas ir paredzētas nākamgad. Ir uh, pilnīgi acīm redzami. Nu, mēs saņēmām oficiālu atļauju doties uz uh, tirgu, un tas bija ļoti interesanti, jo ir oficiālās politikas, bet ir iespējams redzēt, ka pastāv arī ļoti mazi privātie tirgi. Sievietes, kas uh, naktī lāpu gaismā tirgojas ar preces. Tāda ir šādas ļoti maza izmēra investīvs viens kilograms tomātu šajā mazajos tirgos maksāja aptuveni trīsreiz vairāk nekā normāls cilvēks Ziemeļkorejā saņem mēnešu laikā. Ziemeļkorejas sabiedrībā pastāv hierarhija un privilēģijas tajā tiek uh, attiecīgi sadalītas. Kaut kas līdzīgs Eiropā notika 17. gadsimtā. kur eh, ciematiem pārtrauc pārtiks vai elektrības piegādi, lai sodītu kādu kaut tikai vienu iedzīvotāju šajā ciematā, un šāds kolektīvais soda veids nozīmē, ka iedzīvotāji tiek ļoti rūpīgi uzraudzīti, jo citādi nebūtu iespējams iegūt šādu informāciju. Ziemeļ Korejas dzīvoklī viena siena ir jāatstāja vadoņa bildēm, un ir likums, ir tāds, ja izceļas ugunsgrēks, vienīgais, ko cilvēki drīkst iznest no dzīvokļa, ir šīs bildes, vadoņu bildes, kas ir uz šīs sienas, un ja jūs nesat tās iznest, tad jūs tiekat sodīts. Es nerunāju ne par kādām personīgām mantām šīs vadoņu bildes, tātad tas ir tas, ko cilvēki drīkst iznest tad, ja viņu dzīvoklis ir aizdzies. Tie ir atsevišķi piemēri un uh, krietni pārsniedz to, ko mēs bijām iedomājušies, bet tā ir patiesība Ziemē Korejā. Tas nenozīmē, ka mums tagad būtu jāpieliek punkts mūsu centieniem turpināt dialogu ar šo valsti, cīpaši runājot par cilvēktiesībām. Mēs nedrīkstam padoties. Būtu labi, ja Eiropas parlaments sagatavotu deklarāciju par cilvēktiesībām un izmantot 2012. gadu jo tas ir ļoti simbolisks gads Ziemeļkorejā. Viņi paši to apzinās, un mēs kā delegācija, tāpat kā mēs rīkojāmies tirdzniecības komitejā, runājot par brīvās tirdzniecības nolīgumu, mēs varētu izmantot jūsu uh, paņemt līdzi jūsu referentu mūsu nākamajā vizītē uz Ziemeļkoreju, tas būtu ļoti labi, jo tad mēs varētu veidot dialogu arī ar jūsu formu. Paldies! Paldies, Everkungs, ļoti interesanti informācija. Tiešām situācija ir briesmīga. Un tagad es gribētu aicināt izteikties Branca kungu lūdzu. Thank, thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I... Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka es diezgan īsi varu izteikties. Mēs esam ļoti noraizējušies par cilvēku tiesību situāciju Ziemeļa Korejā. Mēs baidāmies par to, ka mm, spīdzināšana. Uh, tiek izmantot uh, darba nometnes arī par to, ka nāvis sods tiek uh, ļoti bieži izpildīts par tik ierobežots domas un izteikšanās brīvības, uh, reliģijas un pulcēšanās brīvības. Un vispār cilvēki tiek ierobežoti jebkurās publiskās izpausmēs par humanitāro situāciju un pārtikas situāciju. Uh, Ellers eh, kungs jau, eh, Ellers kungs jau teica to. Eh, ko mēs varam darīt? Mēs cenšam, varam censties uzlabot situāciju starptautiskā kontekstā un arī divpusējā kontekstā ar Ziemeļkoreju. Starptautiskā līmenī mēs darbojamies ANO ietvarā, ANO ģenerāla asamblēja trešā komiteja pagājušā nedēļā mm, pieņēma rezolūciju. To mm, pieņēma arī ES, kur tiek nosadīta humanitārā situācija Ziemeļkorejā. Rezolūcija pieņēma. Šī jau bija sestā reize, kad mēs šādu rezolūciju pieņēmām. To pieņēma pat vēl lielāks vairākums nekā pagājušajā gadā. 112 valstis nobalsoja par šo rezolūciju. Mēs atbalstām ap ANO speciālo ziņotāju, kurš ir nozīmēts kopš 2004. gada, un mēs aicinām Ziemeļkorejas iestādes eh, ļaut šim eh, referentam iekļūt valstī. Mēs aicinām iestādes ņemt vērā eh, vairāk nekā simts rekomendācijas, ko mēs izteicām vispārējā periodiskā pārskatā, kur tika spriests par Ziemeļkoreju 2009. gadā, un Ziemeļkoreja atteica, noraidīja visas šīs rekomendācijas. Divpusējā kontekstā mēs katru gadu vedam politisko dialogu ar Ziemeļkoreju. Mēs uzsveram to, ka divpusējās sārunas par cilvēktiesību situāciju ir jāturpina. 2000 gadu sākumā mums bija divpusējais dialogs ar Ziemeļkoreju, bet un mēs uz, arī piesaucām ANO kontekstu, bet viņu iestādes mm, pārtrauca divpusējo dialogu. Mēs regulāri runājam ar ķīniešiem par Ziemeļu Korejas bēgļiem, bet Ķīna negrib uzsākt detalizētas sarunas par šo jautājumu. Tā vienkārši saka, ka tā atsaka. Eh, tā saka, ka pret bēgļiem tiek izturas tā, kā to prasa starptautiskās nu, likuma normas. Ēlers, Ēlers eh, vēl teica par pārtikas situāciju. Es nolēmu jūlijā nošķi, nolēma piešķirt 10 miljonus pārtikas nogādē caur um, Pasaules pārtiks organizācija. Mums jau desmit gadus ir diplomātiskās attiecības, bet mums nav vēstnieka. Mēs teicām Ziemeļkoriešiem, ka ja mums būtu šāda vēstnieku apmaiņa, tad notiktu progress arī par kodolu eh, jautājumiem, bet arī par cilvēktiesību jautājumu. Paldies! Thank you, Mr. Ambassador. Paldies, vēstniekungs. Gomešas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. 80. gadu beigās es atceros, bija daudz runu par to, ka Japānas pilsoņi ir adoptēti Ziemeļkorejā. viņa esot spiegi, es toreiz eh, neticēju, es domāju, ka tā ir propaganda, bet pēc dažiem gadiem man nācās tam ticēt, jo pati Ziemeļkoreja apstiprināja to, ka pie Japānas krastiem viņi ir nolaupījuši Japānas pilsoņus un pēc tam apmācījuši par spiegiem. Tas liecina par šo režīmu kas ir absolūti nenormāls. Tie stāsti, ko Ēlera kungs šeit stāsta par pavaco kundzi, piemēram, tas patiešām ir pilnīgi pazemojošs režīms, kurš pazemo savus pilsoņus. Šis režīms nerūpējas ne par vismazāko cilvēku cieņas kripatiņu. Es saprotu, ka mums ir jāuztur dialogs, jāuzdod jautājumu šim režīmam, taču šis režīms nepastāvētu, ja to neatbalstītu Ķīna. Es zinu, ka arī Ķīnā ir cilvēktiesība problēmas, taču tās nevar nekādā gadījumā salīdzināt ar šo ļoti neparasto Ziemeļkorejas režīmu. Mums vajadzētu daudz skaļāk runāt par šiem jautājumiem ar Ķīnas partneriem. Pēdējā rezolūcijā mēs uh, pieminējām un arī ārējās darbības dienesta pārstāvis pieminēja sekojošo jautājumu. Ķīnieši nevēlas runāt par šīm lietām, bet mēs nevaram ļaut Ķīnai izvairīties no atbildības. Ķīna ir kaimiņu valsts, kas atbalsta šo drausmīgo režīmu. Ķīnai jāsaprot, ka tā pastāvēšana nav viņa interesēs. Ķīnai nevajadzētu atbalstīt šādu dīvainu režīmu. Šis jautājums ir daudz vairāk jāizceļ mūsu dialogā. Tāpat arī publiskajās debatēs par cilvēku tiesībām šis jautājums ir jāpaceļ. Dziękuję pani, bardzo pani poseł. Paldies, Gomešs kundzei. Ēlerkungs, vai jūs gribētu izteikties vēl? Um... Man ir sava pieredze ar Ziemeļkoreju. Mūsu delegācija atzīst, ka dialogs reizēm ir absurds, taču mēs uzskatām, ka tas jāturpina. Domāju, ka Problēmas ir milzīgas, bet mums jārunā par sīkām tās sastāvdaļām. Nu, piemēram, ir debates par pārtikas palīdzību. Tā ir nepolitiska problēma sniegt pārtiku iedzīvotājiem. Līdz ar to mēs to nevaram sasaistīt ar nekādiem priekšnoteikumiem, kas valstī jāaizpild. Domāju, ka mums ir arī manevrēšanas iespējas. Piemēram, ekonomikas ģenerāldirektorāta argumentācija balstās uz to, ka tas ir diplomātisks pasākums, lai izbeigtu die, Ziemeļkorejas diplomātisko izolāciju. Neviena valsts neatsakās debatēt par pārtiks palīdzības sniegšanu. Es uzskatu, ka Ziemeļkorejas valdība rīkojās arī pietiekami gudri iesaistoties sarunās par pārtiks apgādi, jo tas ir nepolitisks jautājums. Ekon ģenerāla direktorāts ir par to, lai turpinātos šī palīdzība pārtikā. Ir, protams, miranitāšu grupas, invalīdu grupas, kuru situācija ir īpaši smaga. Par tiem uzreiz tie, tiešā veidā mēs nevaram uzsākt sarunas ar Ziemeļkoreju jo Ziemeļkoreja mēģinās to nogludināt. Protams, arī pārtiks jautājumos priekšroka tiek dot armijai un arī tiek veidot pārtiks uzkrājumu nākamajam gadam. Šie jautājumi ir saistīti ar parlamentu prerogatīvām budžeta lemšanas jomā. Mēs varētu formulēt kaut ko tādu, ko nevar tulkot kā politiskus priekšnoteikumus, bet kā uh, humanitāru un cilvēktiesību priekšnoteikumu. Mēs varētu teikt, ka e, mums ir svarīgi atrisināt minoritāšu un invalīdu situāciju. Un tādēļ mēs varētu prasīt, lai ANO ratificētu, lai Koreja ratificētu ANO konvenciju par invalīdiem. Tas būtu simbolisks solis, kas ļautu Korejai iesaistīties debatēs mūsu pārtikas sūtījumi arī varētu tikt sūtīti invalīdiem un savos argumentos. Mēs varētu minēt ne tikai to, ka vēlamies apgādāt pārtiku šīs grupas, bet arī vēlamies, lai Ziemeļkoreja spērtu šo soli, tātad ratificētu ANO konvenciju par invalīdiem. Bet mūsu situācija ir sarežģīta, jo mēs cenšamies piegādāt kaut ko tādu, kas netiek saistīts ar politisko situāciju. Un mēs cenšamies šos te politiskos jautājumus, proti cilvēktiesību jautājumus, sasaistīt ar palīdzības saņemšanu. šīs te papildu efekts ANO invaliditātes konvencijas parakstīšana būtu ļoti nopietnas panākums. Kāpēc to saku? Tādēļ, ka Ziemeļkorejā uz ielas neredz invalīdus. Kolēģi šeit uzdeva jautājumu, kur tad atrod šī invalīda. Nu, atbildes uz šo jautājumu ir visnotaļ biedējošas. Reizēm atbildi nesaņem, un reizēm šīs atbildes ir briesmīgas. Eiropas Savienības dalību valstīm ir sava pieredze ar dažādiem režīmiem. Dažās šajās dalību valstīs invalīdu problēma agrāk tika atrisināta drausmīgā veidā. To varētu saukt par vienu no briesmīgākajiem cilvēktiesību pārkāpumiem Eiropā, un es domāju, kaut ko līdzīgu mēs varam vērot Ziemeļkorejā. tas, ka pastāv invalīdi nesaskan ar režīmu vispārējo pasaules skatījumu. Ideālā sabiedrībā nav invalīdu. Es domāju, ka drīz vien mēs nonāksim līdz tādai situācijai, kad plašākas humānās palīdzības sniegšana būs ļoti apgrūtināta. Taču domāju, ka vismaz visi soļi būtu savā starpā jāsasaista, teiksim, pārtiks palīdzības sniegšana jāsasaista ar starpsoļiem no Korejas puses tādiem, kā es pieminēju, ANO invalīdu konvencijas parakstīšanu. Paldies! Paldies! Delegācijas vadītājiem! Dāmas un kungi! Neviens totalitārs režīms, protams, pilnībā neievēro cilvēku cieņas pamatprincipus. Tas, ko šeit stāstīja Ēlerkungs, to vēlreiz pilnībā apliecina. Ir cilvēki, kurus režīms vērtē tik zemu, ka tie nedrīkst pat skatīt savām acīm debesis vai sauli drausmīgi, ka cilvēkiem ir jātaupa pārtika, lai varētu svinēt nākamgad lielā vadoņa simtgadi. Lai varētu nākamgad pilnībā nodemonstrēt šīs valsts varenumu. Tiešām ļoti skumji. Es nekad neaizmirsīšu pirmos iespaidus, kas man bija pēc pārmaiņu sākuma Albānijā. Es ierados Albānijā, un tad, kad lidmašīna tuvojās Tirānas lidostai, mani pārsteidza tas skats, ko es vēroju. Es vēroju patversmes, milzīgi daudz patversmi līdz pat piekrastē, kas ir ļoti skaista. Es jautāju, cik ir šādu te patversmi. Man atbildēja apmēram 700 tūkstoši. Toreiz Albānija bija apmēram 3 miljoni iedzīvotāji Albānijā, un viena tāda, viena ģimenes patversme bija domāta katrai ģimenei. Katru nedēļu katrai ģimenei bija jāziņo par savas patversmes stāvokli, par savas nojums stāvokli. Tādējādi tika veidot tādu kā kolektīvi, kolektīvā apziņa, kas liek cilvēkiem rūpēties par savu šo nojumu. Domāju, ka tas bija vienkārši ļoti efektīvs veids, kā kontrolēt visus valsts iedzīvotājus. Totalitāri režīmi vēlas kontrolēt savu sabiedrību pilnībā un katru tās locekli. Mūsu kolēģi Elerkungs stāstījums to vēlreiz skaidri apliecina. Manuprāt, šodien esam ļoti daudz ko uzzinājuši par cilvēktiesību pārkāpumiem. Ļoti žēl, ka tā, un ļoti žēl, ka nākotnē mums noteikti būs jāuzklausa vēl citi līdzīgi stāstījumi ir jādara gals šai nesodītē cilvēktiesību pārkāpšanai Korejā. Kādreiz viens no mūsu uzaicinātiem viesiem teica, ka cilvēktiesību pārkāpumi Korejā ir tiešām neticami vēl mūsdienās. Esmu ļoti gandarīts par to, ka mūsu delegācija tomēr varēja doties uz šo valsti, neskatoties uz to, ka secinājumi ir tiešām drausmīgi. Jāsaka, ka delegācija redzēja arī cerīgas zīmes, kas ļauj mums cerēt, ka nākotnē sabiedrība varētu dzīvot cilvēku cienīgākos apstākļos. Visa sabiedrība, gan invalīdi, kuriem iespējams šajā valstī šodien nav pat tiesību uz dzīvību. Kā jau es pirmie teicu, totalitāri režīmi nepieņem invalīdus. Šādiem cilvēkiem nav vietas totalitāras valsts sabiedrībā. Tie dara kaunu režīmam. Domāju, ka mēs ļoti daudz esam jau runājuši par šiem jautājumiem. Mums ir liels prieks cerēt, ka eksperti, kas klāt ir šodien, ieradīsies arī kādā no nākamajām sēdēm, un mēs atkal runāsim par Ziemeļkoreju. Paldies! Un tagad pāriem pie nākamā darba kārtības punkta - cilvēktiesības stāvoklis Gvinējas republikā. <clears throat> <clears throat> przypominacie państwo że w roku 2008 godātie deputāti iedo, es domāju daudz no jums atcerēsies ka 2008. gadā Gvinējas republikā notika militārais apvērsums kura laikā 156 cilvēki zaudēja dzīvību 2009. gadā ir reģistrēta izvērsts ļoti daudz masīvu un kolektīvu izvarošanas gadījumu. Tik izvarotas meitenes un sievietes, un izvarošanu veids drošības spēki. Tā bija gatavošanās vēlēšanām. Pagājušo gadu Eiropas Savienības vēlēšana novērošanas misija devās uz uh, Gvinējas republiku. Delegāciju vadīja deputāts Aleksandrs Lamsdorfs. Diemžēl šodien viņš nevarēja ierasties mūsu uh, sēdē šodien, jo viņš piedalās ANO tikšanās reizē Ņujorkā. Šī mūsu delegācija, kas devās uz Gvinēju, savos secinājumos saka, ka Gvinējas republikā ir nepieciešama tiesiska un demokrātiska sistēma. Vēlēšanas, kas notiks Gvinējā pavisam drīz, būs tāds liels pārbaudījums Tās būs parlamenta vēlēšanas, un tās ir paredzētas šī gada decembrī. Situācija ir ārkārtīgi saspringta. To aprakstīs Startautiskās cilvēktiesību federācijas Āfrikas direktorāta vadītājs Florence Gēls. Viņš jau ir rakstiski publicējis situāciju par, eh, pārskatu par situāciju Gvinējā. Lūdzu, dod vārdu jums, Gēlkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, godāti deputāti. Savā uzrunā es runāšu galvenokārt par cīņu pret nesodāmību. Priekšsēdētājs jau to pieminēja. Es runāšu par tiesiskas valsts izveidošanu Gvinējas republikā. Lielas paldies par to, ka uzaicinājāt man uz šo sēdi un ļausiet man izteikties upuru vārdā, it īpaši 2009. gada 28. septembra stadiona slepkavībai, kas ir kļuvusi par tādu kā simbolu cīņā par tiesiskumu Gvinējā. Mamadu Babajubārī 37 gada vecumā gāja bojā mēnes, pirms mēneša, divus gadus pēc šīs te pēc šīs laktiņa no ievainojumiem. Viņš netika kārtīgi ārstēts, un viņš ir kā tāds pierādījums tam, ka upuri mirst vēl arī šodien. Īsi atgādināšu faktus. 28. septembrī militāri personas un policija ielauzās stadionā un nogalināja 156 cilvēkus, izvaroja vairāk nekā 120 sievietes publiski. Uh, un iecēla par prezidentu mūsu Dadīs Kamara. Pēc diviem gadiem cilvēktiesību organizācija uh, analizēja situāciju valstī. Taisnīgums nav uzvarējis. Šī te slaktiņa upuri nav attaisnoti, un daudzi no uh, pārkāpumu veicējiem ir tagad nonākuši ļoti augstos atbildīgos posteņos. Eiropas uh, diplomāti ļoti veiksmīgi ir mobilizējuši starptautisko sabiedrisko domu un pateicoties ANO iesaistē, Gvinējā ir notikusi būtiska pāreja uz uh, demokrātiskāku režīmu. Ir nepieciešams izveidot tādas tiesas sistēmas, kas varētu saukt pie atbildības 28. septembra uh, uh, slaktiņa veicinātājs un organizators. Um, ir vairāk nekā 200 upuru, kuri ir iesnieguši prasību tiesā. Mēs viņam sniedzam savu atbalstu šajā te procesā, tātad tā, Startautiskā cilvēktiesība federācija. Mēs uzskatām, ka gatavošanās tiesas procesam tomēr nav tāda, kā mēs to gaidītu. Jūsu atbalsts arī varētu būt ļoti noderīgs. Nesodāmība ir jādargās mūsu organizācijas. Uzskata, ka patreizējie pie varas esošie neļauj ieviest reformas. E, šie te cilvēki ir galvenokārt ieinteresēti paši sevi paturēt šajā nesodāmo personu jomā. Mums ir jādara viss, lai neatkārtotos 28. septembris, jo tas, tā notikuma varētu kā bumerāns atgriezties vēlreiz. 2012. gada pirmajā semestrī notiks parlamentu vēlēšanas Gvinējas republikā. Tas ir būtisks pasākums soli uz demokratizāciju. Startautiskā cilvēktiesība federācija uzskata, ka 28. septembra uh, noziedznieku vešana tiesas priekšā ir ļoti būtisks simbols visai Āfrikai. Tas ir milzīgs izaicinājums. Līdzīgs izaicinājums ir Senegālā, piemēram, kur ir jāsot bijušie čādas diktatori un citas augsts amatpersonas. Uh, Daudzi Āfrikā apšauba starptautiskās kriminālās tiesas lietderību. Visu šo iemeslu dēļ mūsu federācijā esošās organizācijas vēlas panākt tomēr to, lai tiktu sodīt šīs amatpersonas. Tas pierādītu, ka Gvinējas varas iestādes ir spējīgas sodīt ļoti smagu noziegumu pastrādātājs un aizstāvēt cilvēktiesības. Tad arī nevajadzētu starptautiskiem spēkiem atkal iejaukties Āfrikas iekta, iekšējās lietās. Ja šis tiesiskums netiks panākts tomēr, tas būs ļoti, tā būs ļoti slikta zīme, jo valstī pašai ir jāspēj sodīt savi noziedznieki. Dāmas un kungi, pieņemot rezolūciju par šiem jautājumiem, runāt plašsaziņu līdzekļos par šīm problēmām, runājot ar Gvinējas varas iestāžu pārstāvjiem. Jūs ļausiet Gvinējai uzsākt demokrātiskos procesus, pārtraukt klusēšanu ir nepieciešams, lai uzvarētu taisnība un lai notiktu samierināšanās. Alfa Kondī, kā prezidents, arī ir, uz, ir teicis, ka ir nepieciešama demokrātija. Viņš ir uzsācis vārdu brīvības kampaņu un uh, uzskata, ka ir jāatzīst upuri par upuriem. Tāpat arī viņš ir izteicies, ka e, nedrīkst atkārtot šos cilvēktiesību pārkāpumus. Ir izveidota speciāla komisija Gvinējas republikā. Tajā tai vēl nav konkrēti definēta mandāta, taču ar šo politisko un tehnisko atbalstu mēs varam veicināt samierināšanās procesu, kas būtu tiesisks. Lai varētu pāršķirt lapu Gvinējas attīstības vēsturē, ir nepieciešams noskaidrot visus apstākļus. Godātie deputāti, mēs eh, esam priecīgi, ka jūs atbalstāt Eiropas komisijas un Eiropas delegācijas centienus Gvinējā. Jūsu deklarācijas, rezolūcijas, kā jau es minēju, ir ļoti svarīgas, tāpat arī upuru uzņemšana. Mūsu delegācijas ieviestās programmas palīdzēs atsevišķiem upuriem ierasties uh, Briselē, tāpat arī starptautiskajā krimināla tiesā Hāgā, lai aprakstītu savu situāciju. Viņiem ir nepieciešams individuāls vai kolektīvs jūsu atbalsts, kas ļautu gan viņiem pārvarēt šo pārejas posmu, gan arī visai Gvinējas republikai. Paldies par uzmanību! Es labprāt runātu sīkāk par tiesiskumu un politiskā procesa jautājumiem. Tie ir ļoti interesanti Gvinējā, bet ir arī ļoti delikāts jautājums, jo situācija ir nestabila. Es šeit nerunāju vēl par kādu interesantu jautājumu par sabiedrības etnicizāciju. Pret to vajadzētu cīnīties. Šobrīd Gvinējas republikā nav vairs runa par to, ka ir jāsamierina viena etniskā kopiena ar citu, ir jāsamierina pilsoņi ar uh, valsts varas struktūrām. Tikai tad valstī varēs ieviest tiesiskumu. Liels paldies Žēle kungam, dāmas un kungi. Es aicināšu izteikties Filipu Vandaulu, kas ir atbildīgais delegācijā attiecībām ar Gvinē. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šo iespēju izteikties. Manuprāt, man nav daudz kas piebilstams pēc šīs izsmeļošās starptautiskās cilvēktiesību federācijas paziņojuma. Mēs esam atbalstījuši juridiskās konsultāciju programmas 28. septembra upuriem un tāpat arī iepriekšējo slaktiņu upuriem. Eiropas parlaments ir sazinājies ar Gvinējas republikas varas iestādēm. Pateicoties tam, mēs arī esam saņēmuši informāciju par 28. septembra notikumiem un izmeklēšana, cerams, turpināsies. Gribētu piebilst tikai divus komentārus. Pirmkārt, tiesiskām atjaunošana Gvinējā ir ļoti svarīga Eiropas Savienībai. Mēs vēlamies atbalstīt tiesu struktūras izveidi, tāpat arī civilās drošības sistēmas izveidi. Šie projekti notiek paralēli. Agrāk Gvinējā lielāko daļu pārkāpumu veica nedisciplinētā armija. Mēs lielu uzmanību pievēršam tieši šim tiesiskuma aspektiem. Tālāk. Mēs savā šajā dosjē, kas ir ārkārtīgi delikāts, esam izvēlējušies diskrētās diplomātijas paņēmienus Eiropas pārstāvniecībā. Mēs uzskatām, ka Cilvēktiesību federācijas darbs ir bijis ārkārtīgi efektīvs un visefektīvākais tas ir bijis tad, ja mēs esam darbojušies diskrēti un nevis publiski. Es šeit runāju par mūsu darbību, nevis par Eiropas parlamenta darbību. Bet es domāju, ja mēs rīkotos publiski Eiropas ārējās darbības dienestu vārdā, tad tas varētu vēl vairāk sāsināt situāciju. Labāk ir šis diskrētais modelis. Startautiskā cilvēktiesība federācija nepārtraukt sazinās arī Startautisko kriminālu tiesu, kas periodiski veic pētījumus uz vietām. Pēdējais šāds pētījums tapa pirms trim nedēļām, kad ieradās krimināla tiesas pārstāvi Gvinējā, lai pētītu situāciju. 2012. gadā turpināsies situācijas analīze, un es domāju, tad arī pienāks patiesības stunda. Uh, Mēs redzēsim, vai Gvinējas tiesu sistēma ir spējīga veikt izmeklēšanu. Gēla kungs pilnīgi pareizi teica, ir cilvēki, kas ieņem augstus posteņus, bet kas ir pastrādājuši ļoti smags noziegums. Cerams, ka viņi tiks atsvabināti no šī amata. Mēs esam pateicīgi par to, ka Startautiskā cilvēktiesība federācija veic savu darbu un paralēli tam arī starptautiskā krimināla tiesa seko notikuma attīstībai. Ja uz vietas trūks tiesiskumu spēju, tiesu sistēmas spēju izmeklēt šīs lietas līdz galam, tad cerams, ka starptautiskā sabiedrība varēs palīdzēt. Bet mēs šobrīd mēs vērojam notikuma attīstību. Paldies Vandāma kungam par šo stāstījumu. Šķiet, neviens vairs nevēlas izteikties par šo jautājumu. No savas puses var teikt, ka ir pagājuši divi gadi kopš 28. septembra slaktiņa. Ir pagājis viens laiks, viens gads no prezidenta Alfa Konda ievēlēšanas. Viņš bija diktatūras opozīcijā, un jāsaka, ka situācija uz, uzlabosies ļoti maz. atbildīgās personas nav sauktas tiesas priekšā. Vandam kungs gan savā uzrunā norādīja, ka pirmie soļi viņas augšanai pie atbildības jau ir spērti. Jācer, ka vainīgie atbildēs par saviem nodarījumiem. Varbūt viņiem pat nāksies stāties Hāgas starptautiskās krimināltiesas priekšā. Tas uh, radīs tomēr pārliecība par to, ka pastāv starptautiskās tiesas un taisnīgums. Cerams, ka tas varēs dot pirmsākumu brīvām un demokrātiskām sarunām Gvinējas iekšienē un demokrātiskām uh, parādībām. Mūsu apakškomiteja atbalsta visus šos procesus, kas cerams novedīs pie tā, ka vainīgie tiks sodīti. Es domāju, ka 2012. gadā lielu vērību pievērsīsim tieši šiem jautājumiem. Man šķiet, Vandām kungs grib vēl kaut ko piebilst. Lūdzu. Merci, en fait. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, es gribēju tikai vēl pasvītrot divas lietas. Pirmkārt, tie cilvēki, kas ir minēti starptautiskajā pārskatā par 28. septembra slaktiņu, šie, pret šiem cilvēkiem ir jāizvērš sankcijas, kuras ir uzlikusi Eiropas padomi. Eiropas Savienība un dalību valstis atsakās sadarboties ar šiem cilvēkiem, kuri ir bijuši vadošos amatos tajā laikā, kad notiks laktiņš. Ir ļoti svarīgi to precizēt tās pierāda Eiropas Savienības un dalību valstu apņēmību izvērst konsekventu politiku, neatzīstot šīs personas viņu amatos. Mēs, protams, uzskatām, ka process notiek lēni, bet tanī pat laikā ir jāsaprot, ka kopš prezidenta Alfa Kondē stāšanās šajā amatā laiku pa laikam ir bijuši cilvēktiesību pārkāpumi, un tomēr mēs varam novērot aizvien pieaugošu vēlmi respektēt juridiskās procedūras un tiesiskumu. Šogad notikumi ir bijuši mierīgāki, ir bijuši gan daži incidenti 3. aprīlī un 27. septembrī. 27. septembrī armija palika kazarmās, un notikušie incidenti, kurus mēs nosodām, tomēr bija mazāki, netik plaši kā agrāk pirms diviem gadiem. Un tādēļ mēs uzskatām, ka E, cilvēktiesība problemātika tomēr tiek aptverta un izvērtēta Gvinējā savādāk nekā agrāk. Lies paldies ārējās darbības dienesta pārstāvim par šo papildinājumu. Gribētu pateikties Gēla kungam, tāpat arī vēstnieku kungam. Dāmas un kungi, līdz ar to debats par šo jautājumu varam izbeigt, tātad par cilvēku tiesību stāvokli Gvinējas republikā. Nobeigumā Gribētu teikt, ka šodien mēs esam runājuši par veselu virkni cilvēku tiesību jautājumu, bet tiem visiem ir kaut kas kopīgs. Mēs runājam par Dienvidu Austrumu Āziju, par Rietumu Papuā, par Ēģipti, Svazilandu, Ziemeļkoreju, Gvinējas republiku. Visās šajās valstīs vērojam līdzīgas problēmas. Visās tajās tiek pārkāptas cilvēku tiesības un pret cilvēkiem neizturas ar pietiekamu cieņu. Izņemot Ziemeļu Koreju, visās pārējās valstīs mēs tomēr varam vērot progresa sākumu. Varam izjust kaut kādas taisnīguma iedībļus, kas parādās šajās valstīs vainīgie tiek saukti pie atbildības, un pagātnes notikumi tiek saukti vārdos. Es domāju, ka varam vilkt paralēlas starp notikumiem šajās valstīs. Mēs esam runājuši par ārkārtīgi atšķirīgām valstīm ļoti attālos pasaules reģionos, un tomēr daži problemātiskie jautājumi tajās ir līdzīgi. Gribētu jums visiem pateikties par pacietību, par klātbūtni šajā sēdē. Lielas paldies sekretariāta darbiniekiem, paldies Gomešas kundzei, kas palika kopā ar mums līdz pašām beigām, kas piedalījās visās debatēs. Lielas paldies arī tulkiem! par sadarbību šajā sēdē. Mums bija nelielas tehniskas grūtības ar videokonferences sēdes gaitā, bet mēs tās pārvarējām. Nākamā apakškomitejas sēde notiks Briselē 5. decembrī. Šīs dienas sēdi beidzam. Paldies par uzmanību.